Mes chers collègues, bonjour. Notre... Nous allons ouvrir notre. Dārgie kolēģi, sāksim darbu. Ja nav nekādu pretenziju, varam pieņemt darba kārtības uzmetumu. 29. augusta sēdes protokola arī var tikt pieņemti, ja nav nekādu pretenziju. Un tagad varam sākt ar pirmo darba kārtības punktu, kas ir uh, iniciatīvas ziņojums par uh, rīcību militārās mobilitātes ietvaros. Uh, tas ir atzinums par AFET komitejas ziņojumu un nekavējoties dodu darbu tā autoram, ēnu referentam. Un būs arī Eiropas komisijas pārstāvis, kas uzstāsies. Lūdzu, Teličs kungs. Labrīt! Jums vārds. Merci beaucoup. Uh, kolīgs. Uh... Paldies, priekšsādātājs kundze. Labrīt, kolēģi. Es negribu atkārtot jau teikto, atzinums, eh, kā jau atzinumam pienāks, ir visai lakonisks. Jums noteikti bija arī iespēja iepazīties ar šī atzinuma pirmo redakciju. Tas ir jautājums, kas ir svarīgs mums visiem, bet ir kolēģi, kam viņu, teiksim, uzskatu dēļ vai politiskās piedarības dēļ šis jautājums varētu radīt arī zināmas grūtības. Gribēju pieminēt kādu būtisku elementu. Kādēļ šeit ir vārds militārs? Mēs runājam par aprīkojumu, kas ir izmantojams divējā duālai lietošanai. Ražojot eh, šādus transporta līdzekļus, uh, tie pirmām kārtām tiek izmantoti, piemēram, militārām operācijām. Mums, protams, ir jādomā par mūsu kapacitāti šajā jomā vai no nu preventīviem mērķiem, vai arī kādiem citiem mērķiem, lai varētu pārvietot smago militāro aprīkojumu. Bet, nu, Protams, nevienmēr tas ir jāizmanto tikai un vienīgi militāriem mērķiem. Mēs varam izmantot militāro tehniku arī, piemēram, civilās aizsardzības eh, nolūkos, eh, katastrofu gadījumos, ārkārtas situācijās. Tad, kad ātri ir jārēģē un nepieciešamā tehnika ātri ir jānogādā no punkta A punktā B. Gribēju to uzsvērt. Kam vēl es gribēju pieskarties, to jau esmu garām ejot pieminējis, un atzinumā tiek pieminēta duāla izmantošana. Mēs nekad tā tad nepievērsīsimies tikai militāriem projektiem, militāram izmantojumam. Uh, vienmēr ir jāpatur prātā, kāds ir e, šī aprīkojuma, šī tehnikas e, izmantošanas mērķis vai pasažieru vai kravas e, pārvietošanai. Esmu šķiet arī atbilstošo lingvistisko pieeju izvēlējies, atbilstošos formulējumus. Un nevajadzētu arī pieļaut, ka tikai militāru uh, mērķu dēļ kāds projekts uh, kādā brīdī varētu tikt uh, mainīts, uh, pielāgots, uh, un tas varētu radīt papildus izmaksas. Tad, kad ir jālemj par rīcības plānu, vienmēr jāuzsver ka jau no paša pirmā brīža mums ir jāapzinās, kāda koncepcija ir visa tā pamatā. Atzinuma projekts ir tā pozitīvi sastādīts. Tas sasaucas ar politiskajiem lēmumiem, kas līdz šim ir pieņemti. Un man šķiet, ņemot vērā ģeopolitisko sarežģīto situāciju, ne, nerunāšu par to detalizēti, eh, šāds eh, projekts mums ir nepieciešams un tas visiem ir jāapzinās. Priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka tagad varētu likt punktu saviem ievadvārdiem, jo esmu jau pār, vairākas reizes par to izteicies. Mēs vēlētos varbūt, lai eh, Connecting Europe instruments te vēl vairāk tiktu izcelts, bet gribēju tikai pateikt, ka šī militārā aploksne nenozīmē to, ka mēs paņemam līdzekļus nost eh, sef. Protams, to var aplūkot no dažādiem leņķiem, bet tie ir papildus resursi, kas tiek integrēti sef. Tas ir jāapzinās un jāsaprot. SEF likumdošana tā tad attieksies arī uz šo uh, normu, uz šo uh, militārās tehnikas programmu. Es uh, gribēju jums to vienkārši pastāstīt. Un tagad ar prieku atbildēšu uz kolēģi jautājumiem. Paldies, Teličkas kungs, vai jūs varētu atgādināt, tie bija cik 6 miljardi vai 6,5 miljardi? Lūdzu, vēl vienreiz, lūdzu, Teličkas kungs. Pozīcijas apjoms - 6 miljardi vai 6,5 miljardi? Seši komats četrdesmit pieci miljardi, saka Teličkas kungs franču valodā. Paldies, Teličkas kungs, eh, ar lielāko prieku. Fandekāmpa kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir tas gods šodien pārstāvēt Marianu Marinesku. Viņš tagad ir Vīnē, kur ir ES partijas kong ETP partijas kongress. Tādēļ man ir tas gods šodien uzstāties viņa vietā. Jā, nu nedaudz tā bēdīgi ir šodien. Uh, daudz kolēģi ir prom. Es gribēju sirsnīgi pateikties Tēlīčkas kungam, arī Marinesku kunga vārdā par šo atzinumu. Lielākoties varam piekrist Tēlīčkas kunga izvēlētajai pozīcijai. Un, eh, protams, ir ņemts vērā arī uh, eh, sev priekšlikumā teiktais. Es domāju, ka tas abus šos uh, ziņojumus ļoti labi satuvina. Protams, ir jārunā par šo duālo lietojumu. Es gribēju pavaicāt infrastruktūras duāla izmantošana Tātad to var izmantot arī civilās aizsardzības mērķiem. Es domāju, ka tam vajadzētu būt uh, galvenajam pamatojamam. Un ir uh, jādomā, ka, ko tas īsti nozīmē. 6 miljārdi vai 6,5 miljārdi, piemēram, priekšlikumā ir minēti 6,5 miljārdi. Es ceru, ka varēsim šo summu arī saglabāt. Es saprotu, ka Eiropas komisija uzsāks. Uh, projektu inventarizāciju pirms nākamā gada beigām, pirms 2019. gada 31. decembrim. Mums vajadzētu tad eh, ļoti piesardzīgi vērot, kā tas notiks un kas eh, šajā inventarizācijā tiks iekļauts. Protams, eh, es labprātāk runātu par mieru un stabilitāti, nevis militāriem mērķiem, bet pasaula tagad attīstās tādā virzienā un neko nu tur nevar darīt. Tātad eh, Marijāns Marienesku, es arī esam lielākoties viensprāts ar Teličs kungu un uh, skatīsimies, uh, kā tad noritēs tālāk darbs. Paldies, paldies, Vim van de Kamp. Es arī piekrītu jums, mēs visi gribam runāt par mieru un uh, rūpēties par mieru kā galveno mērķi. Un tagad došu vārdu Grapīnī kundzei. Labrīt! Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlējos pateikties arī komisijai par tās sagatavoto paziņojumu, kas veltīts uh, rīcības plānam mi militārās mobilitātes jomā. Paldies arī referentam, atzinuma autoram, Tēličkas kungam. Un paldies viņam arī par mums sniegtajiem paskaidrojumiem. Kolēģis eh, nu pat teica, kādēļ runā par militāriem mērķiem. Bet nevajag arī eh, pievērt acis uz notiekošo. ja mēs neņemtu vērā pašreizējo pasaules attīstību, tas arī nu, nebūtu pārāk prātīgi. Duālais izmantojums īstenībā tas ir pats galvenais princips šajā ziņojumā. Neaizmirsīsim, ka militārā mobilitāte nenozīmē tikai kāru. Mums ir jārunā arī par force majeure, par dabas katastrofām un citiem, eh, citām izmantošanas iespējām. Mm, militāristi, karēvi arī var piedalīties, piemēram, katastrofu sēku, sākopšanā. Tad ir bieži vien nepieciešama tā, tieši tāda liela apjomīga militāra tehnika. Es eh, uzskatu to par tādu kā tautsaimniecības jomu. Mēs nevaram uzbūvēt tiltus atsevišķi, piemēram, militāriem mērķiem un civilmērķiem, tāpat kā arī lielceļus. Mēs nevaram nodalīt, kurš kuram mērķim ir domāts. Militārās koncepcijas integrācija šajā programmā, ja mēs rīkosimies pietiekami uh, prātīgi varētu garantēt arī ekonomisko izaugsmi, un tas noteikti varētu arī uzlabot mūsu pilsoņu drošību. Nevajag izvairīties no šī vārda militārs. Mums ir jāgarantē savu pilsoņu drošību, tāds ir mūsu uzdevums. Atvēlētie līdzekļi ir 6,5 miljārdi, nevis 6,35 miljārdi. Protams, ir jāsaprot, ka tā nav milzīga summa, bet uh, svarīgākais ir saprast, kā to izmantot, kā to investēt, piemēram, informācijas tehnoloģijās, uh, vietā tādā ļoti augsti attīstītā infrastruktūrā, arī aviācijā. Mums ir jāprecizē kādā veidā tiek pārvadātas, piemēram, bīstamas krāvas un militāras tajā skaitā. Kolēģi ir eh, dažas, eh, daži kolēģi, kas šo ziņojumu uzskata par tādu tehniskas dabas, eh, citi savukārt tajā vairāk saskata tādu politisko nokrāsu, bet patiesībā ir abas komponentes tajā sastopamas. Uh, Es savā grupā ar kolēģiem diskutēju par uh, grozījumiem, kas varētu šo tekstu padarīt vēl precīzāku. Militāras iejaukšanās, militāra mobilitāte. Tas viss ir jāplūko alāž paturot prātā šo civilo dimensiju. Paldies, un tagad Zlatovska kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Thank you. Es gribēju teikt, ka lielākoties mēs atbalstām šīs civilās infrastruktūras pielāgošanu arī iespējamiem militāriem mērķiem. Ja nu, visiem ir zināms sanais teiciens, ja vēlaties dzīvot mierā, gatavojieties karam – un uh, visiem šķiet, ka karš var apstāties pie Eiropas Savienības robežām, bet mūsdienās vairs tā nav. Es gribētu dažus vārdus uh, minēt arī par TNT transporta tīkliem, kas līdz šim ir projektēti domājot tikai par civiliem mērķiem. Bet tagad ir jādomā arī par uh, Um, apveceļiem, um, briesmu gadījumā, risku gadījumos. Um, kā tad tas tiks finansēts šīs papildus infrastruktūras? Jo pašreizējā budžetā tam uh, nav atvēlēti līdzekļi. Mēs runājam, piemēram, par paralēliem ceļiem, kas būtu nepieciešami militāriem mērķiem. Tas viss, protams, ir jāņem vērā, ar to ir jārēķinās. Un kā, piemēram, labāk garantēt uh, tādu budžeta vienmērīgāku izmantojumu. Protams, ir jābūt konkursu procedūrai. Un mums tas viss ir ļoti rūpīgi jāizman, jāizplāno, lai projekti varētu norisināties glūdi. Tika runāts arī par līdzfinansējumu, 30% investīcijām, vēl tad ir 50%, bet mums ir nepieciešams vairāk detaļu. Kāds būs šis līdzfinansējuma līmenis? Es domāju, ka nevienmēr tas ir atbilstoši vajadzībām. Tas man rada zināmas raizes. Gribētu dzirdēt atbildu šo jautājumu. Paldies! Paldies, Zlotovska kungs! Dalundes kungs tagad. Paldies, priekšsādētājs kundze. Mēs uh, nebūtu vēlējušies uh, redzēt uh, militāro mobilitāti iekļautu uh, CEF, ņemot vērā to, ka tiek arī paņēmta visai liela summa šādiem mērķiem. Tiek runāts arī par uh, to, ka militārā mobilitāte varētu uzlabot ilgspējīgu transportu sistēmu, bet eh, trūkst analīzes, cik daudz eh, projektu varētu tikt eh, atlasīti. Pirmām kārtām mūsu acīs ir jāatrisina pārobežu sadarbības jautājums un jādomā par to, kā izmantot šo militāro infrastruktūru. Bet ir labi, ka tiek vienmēr uzsvērts šis duolā izmantojuma princips un arī finansējums militārajai, militārajai mobilitātei. Paldies, un tagad Van Dālen kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Teličkas kungs otrajā punktā savā atzinumā pauž tādu lielu atzinību šim komisijas priekšlikumam, bet man ir vairāk jautājumu priekšsēdētājs kundze. Uh, Ja mēs runājam par duālo izmantojumu, protams, ir jādomā par uh, līdzsvaru starp uh, militāro un uh, civilo izmantojumu. Bet, piemēram, lidostās mēs bieži vien redzam, ka mm, militāriem mērķiem tiek izmantots arī daudz gaisa telpas un militāriem spēkiem ir liela teikšana bet lidosta pirmām kārtām ir domāta civiliem mērķiem. Un kā tad projekti tiks sadalīti? Vai būs tādi projekti, kam būs uh, šis duālais izmantojums un tie varēs arī pretendēt uz uh, CEF līdzekļiem un atradīsies izdevīgākās pozīcijās? Un varbūt tie konkurēs ar citiem būtiskiem projektiem, kam varbūt nebūs šīs militārās komponentes, tādiem kā, piemēram, vīdes projektiem un citiem. Un, protams, ir jāņem vērā arī trešais aspekts, un vairāk kolēģi par to runāja. Tā slavenā Eiropas Pavlova reakcija, ja, piemēram, kaut kas notiek, tad visu laiku ir jāizstrādā jauni priekšlikumi. Nu, tāda ir tā Pavlova reakcija, kas bieži vien tiek izraisīta, bet varbūt tā, ka mēs uh, runājam par duālo izmantojumu, nu, kurš tad var pret ko tādu protestēt, bet. Tad tiek Uh, izmantota tās augtā salāmī taktika, viens gabaliņš kaut kur tiek uh, nogriezts, uh, citur gabaliņš tiek nogriezts un tā tālāk. Dārgie kolēģi, kolēģiem vajadzētu būt patiešām kritiskākiem un nevajadzētu tikai tādu nedalītu atbalstu paust šim atzinumam. Paldies! Paldies, Vandālēnkungs! Madame Demontē, la parole est à vous. Tagad Demontes kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Teličkas kungam par šo atzinumu. Paldies uh, Eiropas komisijai par šo priekšlikumu un arī AFIT komitejai par sagatavoto ziņojumu. Izskatās, ka mēs pirmām kārtām šeit runājam par mobilo militāro mobilitāti. Tas ir arī tāds politiskas dabas priekšlikums, un es domāju, ka katrs vārds ir svarīgs. Mums ir eh, ļoti labi jāapzinās, kā tiks izmantot šie 6,5 miljardi eiro. Es vēlētos, lai atlasītie projekti tiktu izvērtēti ārkārtīgi rūpīgi. bija arī uh, atsauces uz uh, pierobežu apgabaliem un tiltiem. Mēs eh, jau esam gandrīz 2018. gada beigās, eh, tuvojas 2019. gads, laiks eh, rit ļoti ātri. Mēs nevaram kavēties, mums ir jādomā par infrastruktūras uzlabošanu. ja mēs sākam runāt par kaut kādām funkcijām, mēs runājam par tādu Eiropu, kas ir gatava aizsargāties uzbrukumu gadījumā. Un, eh, ja mēs runājam par aizsardzību savus zemes, vai tas nav anahronisms? Mēs taču runājam par infrastruktūru. Gribēju vaicāt Teličs kungam, ja runājam par pārobežu investīcijām, kur tad ir robežas? Vai mēs runājam par uh, robežām starp dalību valstīm vai arī par ārējām robežām, it sevišķi par Austrumu Eiropu? Vai uh, referents vai atzinuma autors varētu precizēt? Paldies, tagad Krāmer kungs ļoti, ļoti ātri. Paldies. Es. Uh, Varu piekrist kolēģiem, kas teica, mieru var garantēt tikai tad, ja esam gatavi aizstāvēties. Bet kādēļ transporta sektoram ir jāatvēl 6 miljārdi militāriem mērķiem? Ja uh, tiek teikts, ka infrastruktūrai ir nepieciešams vairāk naudas, tad uh, no katras pozīcijas tiek paņemts uh, pa summai un tā tiek sadalīta. Bet 6,5 miljārdi militāriem mērķiem Un jau runājot par Junkera fondu, arī tad lielākā naudas daļa tikta, tika atvēlēta tieši militāri, tika atvēlēta tieši transporta mērķiem. Uh, Bet tas ir tā negodīgi. Kādēļ tad citi e, nepiedalās? Piemēram, 40% tiek atvēlēti lauksaimniecībai. Kādēļ no lauksaimniecības finansējuma nevar kaut kādu daļu paņemt? Jo arī, e, protams, lauksaimniekiem miers un stabilitāte ir svarīgi. Tādēļ mēs nevarēsim atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies! Paldies, Krāmera kungs! Un pirms dot atkal, pirms dot vārdu komisijai gribēju pateikt, ka vārds militārs jau daudziem rada problēmas. Jūs paši varēsiet par to pārliecināties. Klimata sasilšana radīs eh, jaunus fenomenus, jaunas parādības, ar eh, kurām mums vajadzēs tikt galā. Un, protams, tā visa sekas pirmām kārtām būs ar humanitāru raksturu, ne militāru. Es domāju, šeit trūkst vārda humanitārs. Ja, piemēram, ir plūdi un ir jāpārvieto liela iedzīvotāja daļa uz citu vietu, protams, tas ir jādara ar transporta palīdzību. Un šeit trūkst vārdu humanitārs manās acīs. Uh, Otrām kārtām šie 6,5 miljardi eiro nav jāizmanto tikai militāriem mērķiem, domājot arī par infrastruktūras pielāgošanu. Es domāju, ka uh, pirmām kārtām šai naudai būtu jākalpo visam transportam. 6 miljardi transportam, infrastruktūras uh, remontdarbi. Uh, pielāgošana, un mums ir jāsaprot tātad, kā šis budžets tiek atvēlēts, kādiem mērķiem, un uh, tagad došu vārdu Kolsonu kungam no MUV ģenerāldirekcijas lūdzu. Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies, priekšsēdājas kundze. Nu, kāds tad ir šī priekšlikuma mērķis? Tas ir galu galā izmantot sinerģiju lai radītu sinerģiju starp uh, transporta politiku un aizsardzības uh, politiku. Es uh, piekrītu jums, aizsardzības politika manā izpratnē ir labāks termins nekā militārā joma. Kas saka aizsardzība, tas tā plašāk izmanto šo jēdzienu un infrastruktūra pati par sevi būs izmantojama arī citiem, ne tikai militārai jomai strikti skatoties, un arī uh, humānai uh, jomai. Armija lielākajā daļā mūsu valsti veic arī uh, civilās aizsardzības mērķus, un tai ir nepieciešama šī infrastruktūra. Bez tam ir jābūt ļoti skaidriem. SEF nekādā veidā nefinansēs neko tādu, kas ir liederīgs transporta politikai. Duolais izmantojums šajā jomā ir komisijas ļoti skaidra apņemšanās neko nedarīt, kas nebūtu nepieciešams aizsardzībai, bet neizmantojams transportā un šī liederība tiks noteikta ar a, visu nepieciešamo caurskatāmību, iesaistot pilnīgi visus un a, jautājot. A, kādu investīciju uh, veidu viņi vēlas uh, pēc militāriem kritērijiem un kas būtu absolūti liederīgs. Tātad transporta sektora aktori pirmajām kārtām, tās ir dalība valsts arī, noteiks to, kas ir liederīgs transporta politikai. Un šeit kāda ļoti nozīmīga lieta. Tas uh, atļaus vēl vairāk ko darīt ten tīkliem. Tas būs liederīgs transporta politikai. Un varētu būt arī TNT tīklā. Tas, piemēram, atļautu finansēt globālā tīklā, kur ir maz bijis finansēts līdz šim, vai arī centrālajā tīklā, bet ārpus tiem koridoriem, kas noteikti, kur līdz šim ir maz finansēts. Līdz ar to tā ir ieguvēja, ieguvēja situācija. Daudz ātrāk varēs finansēt liederīgas lietas transporta jomā, TNT tīklā. Un šādā veidā ceļu sektorā, piemēram, TNT šeit būtu iespēja izmantot CEF, jo būtu interesants projekts transporta jomā un arī militārajā. Tas ļaus mums virzīties tālāk uz priekšu transporta politikā nekā esam bijuši līdz šim. Atgriežoties pie projekta. Projekta īstenošana notiks tādā pašā veidā kā pat Labansef ietvaros. Tātad ļoti skaidri kriteriji un projektu izvēle. Daudz no runātājiem uzsvēra uz to, cik nozīmīgi ir pārobežu sadarbība, un CEF ir ne tieši šai jomai domāta visvairāk. Tā tiks plaši izmantota visā CEF kontekstā. Tagad runājot par budžetu nekādā ziņā netiks samazināts SEF uh, budžets, tas būs papildus. Budžets un komisija to uh, piedāvā kā papildus uh, finansējumu, un ja jūs paraugaties uz finanšu perspektīvu uzstādījumu plānu, tad tas ir citā rubrikā. Tas ir aizsardzības un drošības politikas sadaļā, bet uh, pārvaldība ir CEF daļā. Tagad skatos uz citiem jautājumiem, kas arī vēl tika uzdoti. Tā tad nebūs nekādas nereglamentētas darbības, CEF procedūras tiks pilnībā izmantotas, jūs to ļoti labi zinat, tās principā netiek kritizētas un tās tiks izmantotas. Priekšsēdē, paldies Kalsāna kungam. Tagad uh, vārds Teličkas kungam noslēguma vārdiem. Paldies priekšsēdētāji uh, skundze, paldies kolēģiem, paldies ēnu referentiem. Paldies par jūsu komentāriem, un būtībā es gribu teikt, ka tie bija ļoti tādi saturīgi punkti, ļoti nozīmīgi. Un arī tādi, kas visu atbalsta. Priekšsēdēs, kundze, jūs runājat par humāno uh, jomu. Man liekas, ka tas ir nozīmīgs piedāvājums. Jūs vienkārši arī uzsverāt to, par ko esmu pats domājis, proti par militāro un uh, civilo steidzamo jautājumu vai situāciju ir izcinājumu. Daži kolēģi balsos pret, bet uh, vajadzētu padomāt, ka katrā dalība valstī esam nonākt tādā situācijā, kur ir vai nu dabas katastrofa vai uh, kādas celtniecības problēmas un ir nepieciešams pārvietot militāro tehniku, un cilvēkiem ir dažkārt tas absolūti nepieciešams, un cilvēki var mirt bez palīdzības. Tas nav pārspīlējums, tas ir vienkārši jāpadomā par to balsojot pret. Vims runāja par bažām, par izmantojumu. Varu citēt atzinumu vairākās vietās, taču uh, vienu izmantošu piektā, piektā paragrāfa beigās. Un tur ir rakstīts, ka uh, tikai TNT uh, jau esošās uh, infrastruktūras ietvaros tiek pielietots tikai uh, arī duālam izmantojumam. Tā tad varētu es vēl citēt vairākas citas vietas dokumentā. Tātad jāpārdomā, vai konceptu plāni, konstrukcijas, kas ir pieminēti tekstā, proti tilti, ceļi un cits, būtu kā papildu elements redzams. Tātad mēs nekādā ziņā neņem, neizmantosim projektu, kas būtu tikai militāriem mērķiem domāts, un par to jau arī tika runāts. Par finansējumu runājot, nu, eh, jāraugās arī, vai tas ir jautājums, eh, kas bija pirmais vista vai ola vai glāzi ir pa pusē pilna vai tukša, vai ir pietiekam daudz naudas budžetā. Nezinu, kā eh, tika izdarīts šis uh, secinājums. Uh, nav tā, ka mums būtu 6,5 miljārdi militārai. Uh, aploksnei būtībā līdzekļi ir mazāk, bet mēs veidojam sinerģijas un uh, izmantojam labāk līdzekļus. Fandālena kungs uh, runāja par uh, ļoti skaidru atbalstu un stingri atbalsta lēmu piešķirt militārai mobilitārai finansējumu un mēs runājam par programmu finansējumu, un tas runā par šo stingri atbalsta lēmumu fi, uh, formulējumu. Bet ja tas nebūtu sev, tad tas būtu kaut kur cikur, jūs nevarētu tad uh, sinerģiju veidot, un jūs noteikti arī zaudētu sadaļā duālais uh, izmantojums un viss koncepta uh, kontekstā. Par tehniskajiem jautājumiem runājot, jo jā, nu tas nav tikai tehnisks jautājums. Piekrītu teiktiem, ka tas ir tā kā salāmī pieeja. Jā, vienmēr ir iespēja, ka ir turpmāka attīstība. Daži no mums, un arī es ticu uh, militārai aizsardzībai Eiropā, citi nē. Es ticu bet šis ir brīdis, kad var izstrādāt uh, konceptu militārās aizsardzības jomai. Un noslēgumā priekšstādātājs kundze, es ceru, ka neesmu aizmirst neko. Grapīnī kundze absolūti e, pamatot runāja par ietaupījumu. Mēs ietaupam līdzekļus, un tā ir realitāte. Šeit varbūt vēl kāds elements, ko varētu uzsvērt raugoties uz citiem projektiem Galileo, ja mēs varēsim pareizi izmantot līdzekļus, mēs samazināsim izmaksas, veidosim sinerģiju un veidosim pievienoto vērtību. Noslēgumā TNT tika izmantots uh, vārds uh, paralēls. Nē, nekādā gadījumā nebūs uh, nekas uh, papildus un līdzīgs, uh, bet daži TNT, kā piemēram Air Baltica, ir uh, vecā lī, sliežu līnija un jaunā. Un iespējams, ka militārā. Uh, jomā izmantos vecās sliedas, kas varbūt nevis pa 200 km stundai, bet 80-100 km stundā pārvietosies, bet tas būs, būs izņēmuma situācija, izmantojot to, kas ir jau. Nu, tā vietā, lai uh, vienkārši atstātu uh, veco infrastruktūru neizmantot ar nelieliem līdzekļiem, mēs to varētu izmantot, nevis beidot kaut kādas jaunas neizmantotas kapacitātes. Paldies grozījumus jāiesniedz līdz 12. septembrim trešdienai pulkstens 17. Turpināsim izskatīt deleģētos aktus. Komisijas priekšlikumu deleģētie akti par uh, sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu specifikācijām CETS un deleģētie akti tiks nosūtīti padomē eh, starp novembru un decembri. Tolīt pat uh, eh, dodu vārdu Vanden Linden kungam no komisijas. Esiet uh, sirsnīgi sveikts un pavisam ātri. Uh, jo mēs esam nedaudz iekavējuši. Paldies, priekšsēdētājs kundze, es mēģināšu ļoti ātri uzstāties. Sākumā atkārtošu, par ko mēs šeit runājam, respektīvi atgādināšu. Tātad mēs runājam par transporta mērķiem. Tas, ko mēģinam sasniegt, ir samazināt bojā gājušo skaitu, sastrēgumus, emisijas un uh, nodrošināt to, ka transports kļūst iekļaujošāks un spēcina ES līderību šajā jomā. Mēs strādājam pēdējo četru gadu laikā pie dažādām komponentēm. Ir dažādi iesaistītie, mēs esam attīstījuši politikas iniciatīvas un sākuši pārobežu uh, projektus plašā apjomā. Nozīmīgi ir uzslēgt tas, tā, ka tas, ko piedāvājam šodien, ir tikai pirmais solis. Mēs sākam ar savienotajām aut autotransporta līdzekļiem, lai pasauli kļūtu drošāka vienkārši. Tas ir pirmais solis augstākā automatizācijas līmenī, kad mēs domājam, ka visas automašīnas varētu komunicēt ar mērķi sasniegt līmeni, ka nav bojāgājuši uz mūsu ceļiem. Kā jau es teiktu, šie ir deleģētie akti, ir pēdējais elements četros dažādos elementos. Mēs sākām ar kopējo redzējumu, iesaistīto apvienošanu visas dalību valstis 2016. gadā publicējām dokumentu plašas izmantošanas projektu. 16 dalību valsts aktīvi tos izmanto un vairākas citas uzmanīgi sako diskusijām. Un deleģētais akts ir pēdējais uh, mozaīkas elements. Es jau teiktu, 16 dalībvalstis to izmanto, un, protams, ka tās visas sadarbojas ar rūpniecības pārstāvjiem. Ir vairākas lielas rūpniecības kompānijas, kas iesaistās un kas ir gatavs to izmantot, jo, ja mēs runājam par C. Uh, ETS. No vienas puses tā ir infrastruktūra, kuras ietveros auto uh, transporta līdzekļi apmainīsies ar informāciju savā starpā. Un ir daudz arī. Uh, Situācija, kad uh, atskatāmies uz desmit gadu kopējo sadarbību. Pirms tam domājam, ka tas nebūs iespējams, taču ir. Un pirms tas notiek, mums jābūt drošiem, ka normatīvie akti ir pieņemti. Es varētu pievērsties uh, sīkākiem elementiem, taču varbūt, ka jūs varētu uzdot man specifiskus jautājumus. <coughs> Pardon. Monsieur Wim van de Kamp, vous avez demandé. Wim van de Kamp, Žība kungs, lūdzu jums vārds. Priekšsēdētāji, es zinu, ka Fandē Lindes kungs runā arī holandiešu valodā, tādēļ tas visu padarīs vēl vienkāršāku. ETP politiskā grupa šo uh, deleģēto tiesību aktu ir rūpīgi izpētījis, un man ir vairāk jautājumi. Pirmām kārtām, kā jūs varētu pieņemt šo deleģēto tiesību aktu, ja jūs pat nezināt, kāda ir vispārīgā datu aizsardzības regula, kā to, tā uz to iedarbosies? Tas ar uh, CITS sasaucas, bet, nu, arī um, datu aizsardzības regula noteikti ietekmēs arī šo lēmumu otrām kārtām. Jā, es saprotu arī jūsu nostājas. Tehniskā attīstība norisinās ātrāk nekā deleģēto tiesību aktu izstrāde. Un kas notiks ar 5G tehnoloģiju? Uh, vai tā arī tiek iekļauta šajā priekšlikumā un vai arī auto nozare varēs pietiekami labi pielāgoties jaunajai tehnoloģiskajai attīstībai, vai tas tiks ņemts vērā arī šajos uh, tiesību aktos, lai, gan, lai komisija var spērt tālākus soļus, tāpat kā nozare. Ja mēs runājam par vispārīgo drošības regulu, No vienas puses ir datu aizsardzības regula un ir arī šī uh, vispārīgās drošības regula. Kā tas saspēlējas ar šo deleģēto tiesību aktu? un uh, kurā brīdī tās tiks uh, saskaņotas. Nozars iesaiste, tāpat kā arī dalībvalstu iesaiste izstrādājot deleģēto tiesību aktu. Komisija ir ālaši gatava gan runāt, gan ieklausīties, bet tā ir arī jādarbojas. Un vai e, šis deleģētais tiesība akts ir pielāgots šādām funkcijām? Visbeidzot, kad tad e, varētu rēķināties ar ietekmes izvērtējumu? Un kā uh, norisinās publiskās konsultācijas? Jā, man ir jāatzīstas, ka esmu ieklausījies nedaudz arī autonozarē, nu, bet uh, tam nevajadzētu radīt problēmas. Paldies! Vandekamp. Paldies, Vandekampa kungs. Uh, Ierīkungs, lūdzu, jums vārds. Mettez-vous d'accord. Allez, en même temps. Jā, nu tad vienojieties. Allez, qui commence? Nu, kurš sāks? Ertuga kungs. Lūdzu. Jā, paldies. Nu jā. Istvans ir referents, viņš varēs par to vairāk pateikt, kas man interesētu drīzāk. Vispirms jau paldies komisijai, manuprāt, tas arī vēl ir jāvar pateikt, pat ja mēs kritizējam šos jautājumus, tomēr paldies, ka jūs pieķērāties šim jautājumam. Pirms gada tas izskatījās pilnīgi atšķirīgi, nekas nenāca. Un labi zinot, ka darba grupas un eksperti arī komisijas līmenī pie tā ir strādājuši, un tomēr varbūt, diemžēl, ir nedaudz par vēlu, bet nu tā tas ir. Kas mani interesē, kā mēs, vai respektīvi, kāpēc mēs to darām, lai nākotnē būtu automatizēta un satīklota uh, mobilitāte, kas, manuprāt, var uh, daudz uh, dot, lai atrisinātu šodienas problēmas, sastrēgums, emisijas un tā tālāk. Tas var izdoties tikai tad, ja mēs to visā Eiropā, respektīvi visās 28 dalībvalstīs varam īstenot. Un man vienmēr ir nedaudz uh, tādas bāžas, ka mēs šeit, Briselē, uh, Eh, savācam daudz zināšanas, pieredzes, daudz ko ievadām, uzsākam un eh, sākam īstenot, bet īstenošana ir eh, iespējama tikai tad, ja piedalīsies arī dalībvalstis. Un raugoties uz dažādiem dalībvalstīm, es redzu atšķirīgas um, nosacījums attiecībā uz infrastruktūru un arī atšķirīgu briedumu, tā teikšu, gan kulturāli, gan arī infrastruktūras uh, veidā. Uh, Tātad kā jūs, kā Eiropas komisija, varētu to tā īstenot, lai dalībvalstis pildītu arī savus mājas darbus, lai pārredzamā laika periodā būtu iespējams ar automašīnu braukt pa visu Eiropu vai um, nebraukt, tātad tikt vizinātam pa Eiropu, jo par to jau šeit ir runa automatizētajā braukšanā. Un uh, Vāda Panka kunga jautājums uh, ir diezgan daudzi, kas uzskata, ka šī te bezvadu internet sistēma, uh, Wi-Fi sistēma ir uh, pietiekami uh, stabila, bet neatbilst tomēr laika prasībām, jo tehniskā attīstība iet uz priekšu un ka 5G tehnoloģija būtu labākā. Mans jautājums ir, kāpēc komisija norobežojas no šī jautājuma, kāpēc uh, um, jā, es saprotu, ka jūs gribat uh, panākt uh, straujas rezultātus un kaut ko arī panākt uz uh, ceļiem, bet tomēr nevar būt taču pareizi tā, ka mēs uh, um, tādas uh, tehnoloģijas izvēlamies, uh, kas nav tās labākās. Es to nevērtēju. Uh, ja es pat lietoju vārdu labākas, bet uh, es gribu zināt, uh, ko komisija arī attiecībā uz 5G uh, um, tehnoloģijām domā darīt. Paldies! Paldies, Ertuga kungs! Iesim nedaudz ātrāk uz priekšu, jo, diemžēl, pārāk daudz laika nav. Telīčkas kungs, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāšu ātrāk, izteikšos ļoti īsi, izņēmumu kārtā runāšu. Maisners kundzes vārdā, kura nevarēja veselības apsvērumu dēļ ierasties, bet viņa ļoti cieši seko uh, Uh, norisēja, un es domāju, ka arī ievads, kas tika teikts, um, parāda, ka no viņas puses un no mūsu puses nav nekādu lielu bāžu. Mēs katrā ziņā redzam būtisku progresu šeit, uh, saskaņā ar Trānu komitejas uh, cerībām, kādas mēs paudām pagātnē. Vienīgais elements, ko gribētu uzsvērt no savas puses, un tas ir kaut kas, kas jau tika minēts, tāpēc es to neatkārtošu, un tas ir GDPR jautājums Un te es gribētu sadzirdēt atbildi no komisijas. Visādi citādi um, mēs esam no Aldas puses tiešām lielā mērā apmierināti. Liels paldies! Un uh, Ujelī kungs, jūs gribējāt uh, varbūt uz minūti vēl izteikties? Jā, paldies, priekšsēdētāji. Janūš. Paldies. Jā, patiešām ļoti īsi. Man tomēr uh, šķiet nedaudz dīvaini. Uh, cik eh, daudzas profesionālās asociācijas ir vērsušās pie manis. Es esmu referents eh, CITS jomā un eh, ir zināmā koordinācija, bet nozeres pārstāvis šeit ir ļoti satraukti. Izskatās tāpat kā toreiz ar CITS ziņojumu. Arī toreiz bija tā, ka visi vispirms bija ļoti satraukti. Uh, Un pēc tam uh, tomēr nomierinājās un visi saprata, ka mēs šeit kopīgi vēlamies uh, strādāt, uh, lai sasniegtu pozitīvu mērķi. Un es gribētu aicināt komisiju jau tagad sākt runāt ar dažādiem apvienībām, nozars asociācijām. Uh, jo mēs taču vēlamies, lai CITS sistēma pienācīgā laikā varētu tikt arī ieviesta, un ja mēs to vēlamies panākt, tad arī visiem ir jāiesaistās. Un mums ir jāstrādā pie tā, lai uh, šīs tā dažādās organizācijas uh, zinātu par šiem jautājumiem, kas attiec uz GDPR. Tas arī ir ļoti svarīgs jautājums. Uh, kā mēs eh, mūsu priekšstats par CITS saskaņosim ar GDPR. Um, šobrīd man nav nejausmas, kā mēs to visu varam saskaņot. Līdz šim es saņēmu jautājumus, uz kuriem nevarēju atbildēt. Paldies! Es uh, gribētu tikai tādu nelielu jautājumu uzdot par CITS. Jūs prezentācijā teicāt, ka jūs būtu uh, gribējuši uh, jau agrāk uh, sākt šo te izmantošanu, tagad ir pagājuši desmit gadi, eh, kopš mēs strādājam pie šī jautājuma, kā jūs izskaidrojat to, ka tas vēl netiek izmantots? Kas ir šie te šķēršļi, kas bloķē darbu? Jūs teicāt, es būtu gribējis, ka agrāk tas tiktu jau ieviests, Bet, nu, kā jau es teicu, jūs strādājat pie tā jau desmit gadus, un uh, kas tad traucēja to ieviest jau tagad vai agrāk? Vairāk jautājumu nav, tagad dodu vārdu atkal komisijas pārstāvim Anderlīndes kungam. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies par šiem ļoti būtiskajiem jautājumiem. Ļaujiet sākt ar pēdējo kāpēc uh, ir uh, bijuši vajadzīgi desmit gadi. Tad, kad es teicu desmit gadi, tad es domāju par pētniecību. Pētījums sākās pirms desmit gadiem. Galvenais iemesls, kāpēc tas, manuprāt, vēl nenotiek, ir tas, ka šis ir jautājums, pie kura visiem ir jāvienojas par vienu konkrētu lietu. Tas nedarbojas, ja visi nerunā ar visiem. Tātad ne tikai viss sektors, bet vairāki sektori uh, to kopumā ir vajadzīgi, lai vienotos par to, kā virzieties uz priekšu. Un otrkārt, uh, neviens, protams, neapšauba CITS uh, labumu uh, sabiedrībai. Ir tāds labums, visi būs ieguvēji, bet kurš tad būs uh, tas ieguvējs, kurš uh, pelnīs ar to? Tātad, tāpēc ir grūti pārvērst uh, Eh, sabiedrības ieguvumu, ceļu drošības ieguvumu tādā peļņas eh, izpratnē. Un tāpēc ir uh, grūti bijis piesaistīt investorus un panākt šīs izmaiņas. Un tieši tāpēc mēs esam uh, runājuši ar tik daudzām iesaistītajām pusēm, ar uh, nozars pārstāvjiem, jo es jau agrāk teicu, lielākās investīcijas nāk tieši no ražotājiem, no uh, transporta līdzekļu aprīkotājiem. Ja mēs ar viņiem nerunātu, tas nenotiktu. To mēs zinām. Tātad mēs esam pārliecināti, ka viņi šobrīd ir mūsu pusē, ka viņi ir iesaistīti. Mums ir auto ražotāji, gan pasažieru, gan smago automašīnu ražotāji. Ir arī interesi no motociklu ražotājiem. Tas droši vien Vanda Kampkungam būs uh, prieks to dzirdēt. Mums ir arī 16 dalību valstu solījums. Uh, kas kopā ar eh, nozars pārstāvjiem ieviesīs sistēmu. Un tāpēc mēs uh, esam pārliecināti, ka šoreiz tas notiks. Vairāki cilvēki minēja bāžas par GDPR. Protams, ka GDPR ir tā uh, likumdošana, kas šeit ir piemērotā, un delegētais akts to nemainīs. Tur, tur nevar nekādas interpretācijas būt, bet mēs, protams, varētu un arī cenšamies uh, risināt tādus praktiskus jautājumus. Bet komisija šeit neko daudz nevar darīt. Tas būs to cilvēku ziņā, kas uh, piemēros sistēmu, un tas Eh, arī būs atkarīgs no tā, kā viņi piemēro šo sistēmu, un viņiem būs jāpierāda datu aizsardzības iestādēm, ka tas viss atbilst GDPR. Ar delģēto tiesību aktu mēs nevaram sniegt garantijas, kā to darīt. Tas ir datu aizsardzības iestāžu kompetencē. Vairāki eh, minēja šīs te jaunās tehnoloģijas. Mēs eh, augstu novērtējam šo aspektu, un patiešām mēs varam uh, Um, būt, uh, mums jābūt tiešām ļoti atvērtiem šīm jaunajām tehnoloģijām. Deļķētais akts par to arī konkrēti runā, un stratēģija ir tāda, ka mums, uh, mēs nedrīkstam zaudēt laiku, jo projām 26 tūkstoši cilvēku katru gadu iet bojā uz Eiropas ceļiem. Tātad mums pēc iespējas drīzāk ir jāievieš šī sistēma ar mums pieejamiem tehnoloģijām. Te pašā laikā jāsaklabā atvērtība jaunajām nākotnē tehnoloģijām. Mēs to arī darīsim, un deleģētais akts konkrēti paredz, ka tik līdz uh, kāda tehnoloģija tehnoloģija ir gatava ieviešanai harmonizētā veidā. Deleģētais akts tiks pārskatīts, tātad mēs negaidām, eh, negaidīsim vēl trīs vai piecus gadus, lai šīs tehnoloģijas iekļautu. Un visbeidzot, ietekmes novērtējums pie tā paralēli tiek strādāts, un tas būs pieejams kopā ar tiesību aktu. Es ceru, ka atbildēju uz visiem jautājumiem. Laika ietvaros. Paldies! Vanderlīdenkungs, uh, Vims Vandekams vēlreiz pavisam ātri, jo ir uh, nākamais punkts. Veikta relācija met priekšsēdētāji, vai varētu pa, pajautāt, kāda ir saikne ar uh, vispārīgās drošības regulu? Lūdzu, Fandēna Lindenkungs. Excellent question. Lielisks jautājums, man to vajadzēja iepriekš minēt. Eh, kā tas šobrīd uz ekrāna redzams, mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka savienotība, sadarbīgās un automatizētās sistēmas, eh, tam visam jādarbojas kopā. Tie ir tie trīs elementi, kas līdz šim ir uh, izstrādāti atsevišķi, bet mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka tiem būtu jāsaplūst vienā, vienotā veselumā. Uh, sinerģijas jau tiek pētītas, komisija savā paziņojumā par uh, sadarbībām infrakcijām transporta sistēmā mobilitātes paketes ietveros ir paziņojusi savu nolūku uh, palaist vienotu platformu, kuru pārvalda komisijas dienesti, lai nodrošinātu, ka mēs tālāk izpētām šīs sinerģijas un izmantojam to iespējas. Citiem vārdiem sakot, šīs sistēmas ir savstarpēji papildinošas un mums tās visas ir vajadzīgas. Liels paldies, Vanderlinden kungs, par šo viedokļu apmaiņu un par to, ka bijāt gatavs ierasties. Šis punkts noteikti vēl tiks apspriests kādā no mūsu uh, nākamajām sēdēm un arī turpmākajās nedēļās. Paldies! Tagad pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta. Dargie kolēģi, tagad mums būs viedokļu apmaiņa ar eh, DJ Move ģenerāldirektoru Hololēkungu. Un, kā jūs zināt, tad mūsu iepriekšējā eh, viedokļa apmaiņa bija pagājušā gada septembrī, tātad pirms gada. Tātad ir tiešām pienācis laiks atsākt dialogu, tas mūsu abām institūcijām ir ļoti noderīgs. Es domāju, ka mums būs daudz par ko runāt un nerunāsim tikai par mobilitātes paketi. Paldies, Hololē kungs, ka esat ieradies mūsu komitejā un uh, stādīsiet mums priekšā komisijas prioritātes visos transporta sektoros. Un tas būs arī tāds tā kā pārskats par uh, situāciju un par izaicinājumiem, kas mums visiem kopā ir uh, jāpārvar līdz uh, sasaukuma beigām. Protams, arī pēc tam, bet galvenokārt uh, turpmākajos astoņos mēnešos. Un pēc jūsu uzrunas došu vārdu koordinatoriem un visiem citiem, kas gribēs izteikties. Katrā ziņā sveicu jūs pie mums un dod jums vārdu, Holulēkungs. Merci beaucoup. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze, dargā Karīma, godātie deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels eh, prieks būt atkal šeit eh, TRAN komitejā uz šo viedokļu apmaiņu. Un es domāju, ka mēs visi uh, esam viensprāts, ka laiks uh, skrien un mēs tuvojamies šī sasaukuma beigām gan Eiropas parlamentā, gan Junker komisijā. Un tāpēc es gribētu uzsvērt uh, to, cik augstu es novērtēju un arī mana komanda uh, to atbalsta uh, jūsu iesaisti uh, virzot uz priekšu Eiropas transporta politiku un uh, paceļot transporta politisko profili uh, šajā sasaukumā. Uh, Un es gribu teikt arī, ka es augstu novērtēju ciešo sadarbību, kāda mums ir bijusi. Un tieši ar mūsu kopīgo apņēmību mēs varam sasniegt mūsu kopīgos mērķus un arī sasniegt tiešām būtiskus rezultātus, kas ir sasniegti un kas vēl tiks sasniegti, esmu pārliecināts. Es gribētu pateikties Trānu komitejas deputātiem par jūsu iesaisti un ieguldījumu eh, būtiskos pasākumos, kurus ir atbalstījusi vai organizējusi komisija, piemēram, neformālā padome Tallinā septembrī, eh, kur jūs eh, aktīvi prasījāt, lai CEF tiktu stiprināts nākamajā DFS Un uh, arī TNT dienās Ljubļanā jūs aktīvi piedalījāties. Jūs mums sniedzāt lielisku atbalstu, uzsverot politisko dimensiju jūsu darbā pie transporta. Un par to sirsnīgs paldies jums. Es to tiešām novērtēju. Tas attiecas uz daudziem šīs komitejas deputātiem, bet jo īpaši uh, uz komitejas priekšsādātāju Karim Delui, uh, kura uh, ļoti aktīvi un ar visu sirdi vienmēr konstruktīvi ir piedalījusies mūsu darbā un arī padarījušos uh, pasākumus un uh, mūsu sadarbību veiksmīgu. Uh, Jā, tagad tiešām sākas um, mūsu uh, sadarbības noslēguma fāze šajā sasaukumā, un tāpēc es gribētu atkāpties atpakaļ un paskatīties, ko mēs esam sasnieguši. Bet ļoti svarīgi gribu apskatīt arī tos dokumentus, kas vēl ir uz sarunu galdu, jo projām uh, daudz to nav, bet mums vēl ir uh, kas darāms šajā atšķirīgajā atlikušajā laikā. Uh, Mums ir daudz izaicinājumi um, - drošības draudi, uh, digitalizācija, dekarbonizācija. Jums joprojām būs iespēja dot pozitīvu ieguldījumu, lai risinātu šos uh, izaicinājumus uh, pirms nākamā um, vēlēšanām. Un mēs varam daudz ko vēl kopīgi sasniegt. Tātad, kāda ir mūsu veiksmes stāsti? Uh, Ko tad līdz šim esam sasnieguši? Vispārīgi runājot, transporta jautājumi ir kļuvuši um, vairāk mainstream jautājumi, un tas ir bijis ļoti svarīgi mūsu kopīgajā politikā par ilgspējīgu izaugsmi un jaunu kvalitatīvu darbietu radīšanu. Šīs pieejas veiksme atspoguļojas Eiropas Savienošanas instrumentā. Transportam tur ir ļoti svarīga vieta. Un, uh, arī, piemēram, mūsu priekšlikums attiecībā uz ilgtermiņu budžetu. Militārās mobilitātes rīcības plāns ļaus mums izmantot arī enerģijas aizsardzības sektorā. Mūsu militārās paketes ir ļāvušas mums risināt vides, eh, sociālos drošības, patērētāju tiesību konkurences un citus jautājumus transportā tādā holistiskākā veidā nekā agrāk. Uh, Eiropas Savienības ārējā politikā transports arī ir svarīga uh, komponente un labi integrēta. Runājot par uh, dokumentiem jau pirms laika tas bija, bet tik un tā gribu pateikties šai komitejai par nenovērtējamo uh, atbalstu 2016. gadā pieņemot uh, dzelzceļa paketi un arī par uh, dzelzceļa uh, laika grafikiem. Un turklāt uh, Trānu komitejas apņēmības dēļ mums izdevās panākt vienošanos par ASA pamatregulu. Tas tiešām bija liels darbs, ko paveicām regula stāsies spēkā pēc uh, vairākām dienām, un tāpēc gribu uzsvērt to, cik izšķirīgi svarīgi bija parlamenta loma, iesniedzot grozījumu sākotnējiem priekšlikumam, jo īpaši pateicos referentam arī Neskokungam, kura ieguldījums bija izšķirīgi svarīgs, lai varētu panākt līdzsvarot kompromisu tekstu ar padomi. Regula nodrošinās drošu un vidē draudzību aviācija Eiropas pilsoņiem. Tā ir uh, līdzsvarota likundošana. Uh, kas um, um, novērš trūkumus uh, pastāvošajā likumdošanā. Diemžēl runātais runā ļoti ātri. Uh, Jā, būs arī regulējums attiecībā uz bezpilotu lidmašīnām. Tas ir ļoti svarīgs um, solis, kas ir vajadzīgs, lai saglabātu mūsu konkurētspēju globālā mērogā. Runājot par uh, sauszemes transportu, es zinu, ka uh, ceļu drošība jums ir ļoti svarīga. Mums arī, uh, kā komisija, tas ir ļoti svarīgs punkts, un es gribu jums pateikties par jūsu spēcīgo pastāvīgo atbalstu šajā ļoti svarīgajā jomā. Mūsu priekšlikumā uh, strauju pieņemšanu par. Uh, profesionālo šoferu uh, kvalifikācija ir tikai viens no mūsu kopīgajiem sasniegumam, un tur vēl ir daudz darāmā, pie tā atgriezīšos. Un arī svarīgs priekšlikums bija profesionālo kvalifikāciju atzīšana iekšzemes ūdensceļu navigācijā. Šī likumdošana dos uh, būtiskus ieguldījumus sektoram, veicinot darbspēku mobilitātu un šo profesiju padarot pievilcīgāk. Īpaši atbalstu to, cik svarīgi TRAN ir šī uh, vidē tik draudzīgā transporta veida uh, atbalstīšanu. Atci, atlikušie izaicinājumi. Tātad bija piemēri ar, ar sasniegtiem rezultātiem, un tagad parunāšu par to, kas atliek eh, vēl uz mūsu sarunu galda turpmākajos mēnešos. Un tas nav maz. Ilgtermiņa budžeta. Ļaujiet man ar to sākt. Gan Būčas kundze, gan mani dienesti ir piedāvājuši mūsu priekšlikumu CEF 2021. līdz 2027. gadam. Šeit tiek gūts progress, tranziņojums ir sagatavots un tas ir arī apspriests jūs komitejā. Tas bija pagājuši nedēļa par CEF 2. Tas būs izšķirīgi svarīgi, lai mēs panāktu strauju progresu, nodrošinot, ka jaunais finansēšanas ietvers var tikt pieņemts pirms šī parlamenta sasauguma beigām. Papildus uh, termiņam uh, grozījuma iesniegšanai ļaujiet man uzsvērt vairākus punktus. No 21. līdz 27. gadam mēs lēšam, ka TNT uh, tīkls prasīs 350 miljārdu investīciju un 700 miljārdus uh, visaptvarojošos tīklos un citām transporta vajadzībām. Ņemot šīs uh, vajadzības vērā, mēs esam piedējojuši um, 42,3 miljārdus, no kuriem 30,6 būs vērsti transportam. Mūsu priekšlikums ir saglabāt uh, budžeta līmeni gan vispārējā, gan uh, kohēzijas aploksnēs, tagadējā DFS. Um, un esam pa, palielinājuši piedāvājuši arī papildus 6,5 miljārdus caur CEF. Militārā mobilitāte caur eh, transporta tīklu ir identificēts kā labākais veids, kā salāgot civilās un militārās vajadzības. Par TNT, eh, paliekot pie šī eh, jautājuma, gribu atzīmēt, ka visi 11 Eiropas koordinātori noslēdza un publicēja savus darba plānus. Tas nozīmē, ka ir arī detalizēti ieviešanas plāni jūras autostrādēm. Uh, Un šie, jeb jūras maģistrālēm, šie plāni um, ir par mērķiem līdz 2030. gadam. 2013. gada tentī regulā uh, tika izvēlēti trīs koordinātori, un uh, visas trīs kandidāti ir uh, pieņemti dalībvalstīs un ir bijusi arī uzlaukstīšanas, un mēs esam pārliecināti, ka katrs no šiem koordinatoriem, Iveta Raģičova, Anna Jensen un Matijas Rūte, e, pildīs tikpat efektīvi savus pilnvars kā viņu priekšgājēji, un e, viņi stiprinās šo koordinatoru komandu. Saskaņā ar CEF mēs esam arī piedāvājuši regulas projektu, lai vienkāršotu administratīvās procedūras, lai veicinātu NT projektu ieviešanu. Mērķis ir sniegt lielāku skaidrību un samazināt izmaksas. Un, uh, Eh, kavēšanos. Es aicinu jūs panākt progresu šajā jautājumā. Kopš mm, tātad eh, ir jau daudz projektu piedāvāti, eh, un tie ir 2,3 miljārdi eiro Un uh, ir vairāk kā 2000 saņēmējuši bijuši līdz šim, un lielākā daļa no šī finansējuma ir vērsta uz projektiem ilgspējīgiem transporta veidiem, piemēram, iekšzemes ūdensceļi un dzelzceļš, arī horizontālajām prioritātēm, piemēram, uh, inovācijas un uh, satiksmes uh, menedžment sistēmas. To darot, uh, CEF uh, transporta kohēzijas uh, aploksne 11 miljonu eiro ir jau sadalīta. Tas saskaņā ar mūsu uh, sākotnējām saistībām jo mēs turpinām eh, CEF pārvaldītā proaktīvā veidā, eh, sagatavojoties ar kolēģiem, un drīz būs piešķirts jau vispieejamais uh, budžets. Un uh, komisāra Bulča arī ziņos par citiem projektiem, kas tika piešķirti. Mēs gatavojam arī izvērtēšanas projektu um, šai izsolē, kas bija 2018. gadā, kur uh, 24. oktobrs ir uh, iesniegšanas termiņš. Uh, Un šis uh, projekts būs par digitalizāciju, uh, ceļu satiksmes drošību un intermodalitāti. Mēs arī gatavojam darba programmu 2019. gada sākumā par pārobežu projektu par visaptverošo tīklu un par e, dzelzceļa um, troksni. To piedāvā jūsu komisēja. Mēs kā vienmēr esam gatavi visu šīs iniciatīvas vienmēr ar jums apspriest. Ļaujiet tagad man nonākt pie mobilitātes paketēm. Tās ir trīs. Uh, <clears throat> Pirmais tika prezentēts uh, Junkara komisijas laikā. Šī pakete apliecina, cik komisijai svarīgi ir modernizēt transporta regulatoro ietvaru, un tas uzsver arī mūsu apņēmību uh, risināt dažādas problēmas, kuras es iepriekš minēju. Ja mēs nenoslēgtu šos uh, uh dokumentus, tad tā būtu palaista garām iespēja sektoram uh, Kas attiec uz pirmo mobilitātes paketu, mēs visi zinām, ka vairāki eh, priekšlikumi joprojām šķeļ viedokļus, un tomēr man ir arī prieks redzēt progresu zināmos dokumentos. Īpaši atbalstu to, ka ir sākta sarunas starp parlamentu un pārdomi par ETS direktīvu. Pirmā tikšanās notika 11. jūlijā, un eh, lietas virzās pareizajā virzienā. Es ceru, ka šīs uh, sarunas varēs tikt veiksmīgi noslēgtas pirms Austrijas prezidentūras noslēgšana. Un ir ļoti labi, ka parlaments jau ir nobalsījis par priekšlikumu, bet eh, pagaidām eh, vienot kopīgā pieeja nav pieņemta. Es eh, saprotu, ka sarunas ehm, nav vienīgās par tieši šo jautājumu, bet es neredzu nekādas lielas viedokļa atšķirības runājot par vispārīgo pieeju ne parlamentā, ne padomā. Gribēju pateikties visiem ehm, referentiem, Salīnī kungam par ETS Klūnes kundzei un arī uh, citiem, kas uh, strādā katrs savā jomā, uh, arī runājot par sociālo un uh, vienotā tirgus pīlāru, tāpat arī Fante Kampa kungam, kas uh, rakstīja ziņojumu par atpūtas un braukšanas laikam, laiku. Mēs patiešām uh, ļoti uh, nožēlojam, ka pirmā jūlijā tika noraidīts priekšlikums par sociālo jautājumu risināšanu transporta sektorā. Mums vajadzētu patiešām labāk koordinētas nacionālās normas daudzās jomās. Tas nozīmētu arī izdevīgākus spēles noteikumus visam transporta uh, sektoram kopumā. Mums ir eh, jārūpējas par vienādu aizsardzības līmeni un sociālajām normām attiecībā uz šoferiem. Mēs vēlamies, lai vienotais tirgus nāktu par labu visiem, gan patērētājiem, gan strādājošiem. Uh, Mums ir jārunā arī par kābotāžu, atgriešanos izcelsmes valstīs, atpūtas laikiem. Uzskatu, ka ir iespējams atrast kopsaucēju gan parlamentā, gan padomē, un komisija katrā ziņā vienmēr ir gatava jums nākt tālākā, ka tas ir nepieciešams. Jūs, transporta komiteja, jums ir jāmeklē kompromiss tādā veidā, domājot par kopīgajām interesēm visā Eiropas Savienībā, lai arī šoferiem būtu labāk darba notiekumi noteikumi Eiropas līmenī. Mums ir nepieciešama politiskā grība, lai varētu atrast nepieciešamos kompromisus par eh, katru no šiem jautājumiem atsevišķi. Protams, ka katra dalība valsts nesaņems pilnīgi visu, ko tā vēlas, un tāds jau ir kompromisa raksturs, bet es domāju, ka kopīgi mēs varam atrast eh, līdzsvarotas ar izcinājumus, kas nāks par labu sektoram un arī tajā strādājošiem. Mēs eh, ceram, ka Austrijas prezidentūra varēs noslēgt darbu pie padomas pozīcijas, lai varētu uh, turpināt triloga sarunas. Mēs arī atbalstīsim elastību, meklējot risinājumus, uzlabojot transporta nozares pakalpojumu kvalitāti un arī darba apstākļus visiem, kas tajā strādā. Mēs ceram, ka nākamo mēnešu laikā ļoti nenogurdinoši tiks meklēt dažādi risinājumi. Ja mēs runājam par otro mobilitātes pakoti, es ļoti augstu vērtēju Ajūto kundzes darbu pie kombinētā transporta direktīvas. Es domāju, ka vēl nav par vēlu, lai panāktu pozitīvu balsojumu jūsu komitejā. Mēs ceram, ka arī padome vienosies par kopīgo pieeju šīs prezidentūras laikā. Mums ir jāvienojas par ceļu pakoti. Neskatoties uh, uz to visu, es um, ceru, ka parlaments būs pēc iespējas ātrāk gatavs iesaistīties trilogā tad, kad padome panāks vienoto pieeju. Uh, pieeju. Mums ir jādomā par tādu risinājumu, kas būs izdevīgs visām pusēm, nevis tāds par roku galam pieņemts. Ja runājam par otro mobilitātes pakotni, tīro transporta līdzekļu direktīva noteikti palīdzēs dekarbonizēt transporta jomu. Es ļoti augstu vērtēju arī transporta komitejas pozitīvo atzinumu šajā jomā. Mums ir jāpieņem pārskatītā direktīva šajā parlamenta sasaukuma laikā. Es gribētu runāt arī par um, autobusu un turisma autobusu pakalpojumu uh, izmantošanu vienotajā tirgu. Es zinu, ka Zīles kungs ļoti aktīvi pie tā strādā. Trešā mobilitātes pakotne. Mums ir uh, jāparūpējas, lai mobilitātes sistēma būtu droša, tīra un efektīva visiem ES pilsoņiem bez izņēmuma. Pirmā joma - ceļu satiksmes drošība ir svarīga pilnīgi visām institūcijām un, eh, protams, tam ir iemesls nestoties uz ES panākto progresu, jo projām eh, pagājuši gada mm, vairāk kā 25 tūkstoši cilvēku zaudēja savu dzīvi uz Eiropas ceļiem un apmēram sešreiz vairāk um, tika nopietni ievainoti. Es saprotu, ka mēs visi vēlamies uzlabot ceļu satiksmes drošību un uh, domāju, ka jūsu atbalsts arī turpmāk būs ļoti uh, izšķirošs šajā jomā. Mēs vēlamies arī. Uh, ieviest jauns priekšlikumus, piemēram, autonoma uh, ārkārtas bremzēšana, inteliģenta uh, ātruma paaugstināšanas palīdzība, kā arī uh, citas jomas. Jāsaka, ka daudzi cilvēki uh, iet bojā vai tiek ievainot tieši tehnoloģiju trūkuma dēļ. Mēs eh, arī piedāvājam uzlabot noteikums attiecībā uz ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību. Mēs vēlamies to attiecināt ne tikai uz TNT ceļiem, bet arī uz pilnīgi visiem galvenajiem ceļiem Eiropā. Uh, Un eh, tas, protams, eh, padomē tagad tiek apspriests, un nevienmēr šīs sarunas ir ļoti vienkāršas. Abi šie priekšlikumi ir ļoti būtiski, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību. Es rēķinos ar jūsu atbalstu, lai ambīciju latiņu paturētu pašreizējā līmenī. Mēs piedāvājam arī uh, ieviest uh, tādas uh, garākas. Uh, piemēram, arī kabīnes smagajām automašīnām, kas nozīmētu komfortablāku braukšanu šoferiem, un līdz ar to viņi arī būtu uzmanīgāk uz ceļa. Ir arī divi digitālie priekšlikumi trešajā mobilitātes pakotnē izstrādāta regula, lai izveidotu Eiropas jūrniecības vienotā loga vidi, un tāpat arī regula par elektronisko krāvu transporta informāciju. Šie abi priekšlikumi papildina viens otru un beidzot ir pienācis arī laiks uh, um, atteikties no milzīgām papīru kaudzēm, lai varētu pilnībā izmantot arī digitālās tehnoloģijas. Jā, dažreiz mums uh, patiešām ir uh, jāizkāp no savas komforta zonas un jālūkojas tālāk par degunu galu. Visu beidzot, TNT procedūra tiks optimizēta uh, saskaņā ar iepriekš pieminētajām detaļām, un es arī augstu vērtēju to, ka tika iecelti uh, parlamentā referenti visiem šiem dokumentiem. Es ceru, ka darbu varēs. Uh, virzīt uz priekšu pietiekami raiti. Uh, Vēl uh, daži joprojām neatrisināti jautājumi, piemēram, aviācija. Jā, ir panākts liels progress runājot par godīgu konkurētspēju starptautiskā gaisa transporta jomā. Gribēju pateikties par to arī Tēličkas kungam un esmu priecīgs, ka drīz jau uzsāksies trialogi. Jaunās regulas pieņemšana komisijai ir viena no prioritātēm un ir ļoti svarīgi pieņemt tādu regulu, kas būs efektīva un piedāvās labāku instrumentu instrumentu nekā tagad spēkā esošā regula. Es vēlos jūs motivēt līdz gada beigām panākt vienošanos šajā jautājumā ar padomi. Mums ir arī uh, vienošanās ar trešajiem partneriem transporta jomā. Es ceru, ka dažus mēs varēsim noslēgt jau uh, pēc iespējas ātrāk. Visu vienošanos parakstīšana ir atkarīga arī no tā, kā tiek definēta ES teritorija. Es gribēju šeit. Uh, uzsvērt Eiropas Savienības, Ukrainas um, uh, visaptverošo um, gaisa transporta vienošanos, uh, un mums uh, vajadzētu atrisināt vēl pēdējās šeit pastāvošās problēmas. Uh, Ja runājam par tehnisko grozījumu regulai 1008-2008, mēs uh, vēlamies, lai ziņojums uh, transporta komitejā tiktu pieņemts pēc iespējas ātrāk. Un Austrijas prezidentūra diskusijas uh, sāka avia darba grupā jau 13. jūlijā. Mēs ceram, ka uh, šo rudeni jau varēs uzsākt trilogu. SES 2 Plus priekšlikuma galvenie aspekti arī joprojām ir spēkā un aviācijas joma šeit ir tikus vairāk uzsvērta. Mēs uh, atbalstām jūsu komiteja darbā, kas tiek veikts šajā jomā. Un Austrijas prezidentūra uzskata, ka viedokļu apmaiņa ir jāuzsāk pēc iespējas ātrāk, un Rumānijas prezidentūra varētu turpināt uzsākt to darbu. Uh, Ja runājam par dzelzceļa pasažieru tiesībām, patiešām eh, redzu, ka jums šis jautājums ir ļoti tūs. Mēs eh, augstu vērtējam tos eh, grozījumus, kas varēs vēl vairāk precizēt ehm, pasažieru tiesības un uzlabot juridisko noteiktību bet ir arī daži grozījumi, kas īsti neatbilst tiem mērķiem, par kuriem vienojāmies, un arī nedaudz atkāpjas no procedurālajām tiesībām, kas ir jāievēro pārskatot regulu. Ja mēs uh, tagad uh, turpināsim vēl runāt par daudziem citiem jautājumiem, tas tikai sarunas ievilks garumā. Neaizmirsīsim to, ka mums ir uh, jāuzlabo pasažieru tiesības, tajā pašā laikā neradot milzīgu slogu tieši materiālo slogu sektoram. Parlamenta iesaiste, protams, ir ļoti svarīga, lai panāktu veiksmi šajā jomā, un mēs ceram, ka uh, varēs garantēt ilgspējīgus dzelzceļu pakalpojumus ar um, augstu līmeni uh, visā Eiropas Savienībā. Ja mēs runājam par uh, šīm ostu uzņemšanas uh, iekārtām, ņemot vērā vispārīgo vienošanos, kas tika pieņemta TTT uh, padomē jūnijā, tagad arī parlaments ir nāski strādājis, mēs uh, vēlamies arī risināt uh, jūrā izmistu atkritumu problemātiku un uh, garantēt, lai, ja šādu iespēju nav uz kuģa, lai varētu no šiem atkritumiem atbrīvoties ostās. Es uh, vēlētos arī uzsvērt uh, Gezins Maisners, jūsu referentes darbu, kas uh, ļoti labi papildināja arī komisijas šajā jomā īstenotos pūliņus, un es ceru, ka līdz likumdevēji varēs vienoties nākamā gada sākumā. Es um, baidos, ka nevarēšu izvairīties arī no dažu vārdu veltīšanas Brexit Jāsaka, ka Brexit varētu ļoti nopietni, nelabvēlīgi ietekmēt transportu, it sevišķi, ja nenotiks vienošanās ar apvienoto karalisti. Tādēļ ir, protams, jāinformē visas iesaistītās puses par iespējamu arī negatīvu iznākumu mums ir jāuzņemas sava atbildības daļa, tas jādara arī e dalību valstu iestādēm un visām iesaistītajām pusēm, tādēļ saulēcīga informēšana ir ļoti svarīga. Jūlijā komisija piedā, pieņēma divus uh, likumdošanas priekšlikumus, um, lai varētu labāk sagatavoties uh, dažādiem Brexit scenārijiem, ņemot vērā arī uh, galveno TNT tīklu un lielākos koridorus, kā arī jūras transportu. Priekšsēdētājs kundze. Godātie deputāti, vēlējos jums pateikties, ka uzaicinājāt mani uz TRAN komiteju un uh, par to atbalstu, ko esat mums izrādījuši uh, četru gadu laikā. Mēs uh, tuvojamies šī sasaukuma laika beigām un gribēju tādēļ īpaši silti pateikties par transporta komitejas alaži izrādīto atbalstu komisijai un mūsu ģenerāla direkcijai. Mums ir jāturpina strādāt pašreizējā tempā, ir um, jāturpina šis labais turpmākas sadarbības um, gars izkopt. Un tagad ar prieku uzklausīšu jūsu jautājumus un uh, man atvēlētajā laikā centīšos uz tiem atvēlēt pēc, um, atbildēt pēc labākās sirdsapziņas. Un Ja mm, es nevarēšu uz tiem visiem atbildēt tagad, mm, tad eh, centīsimies to izdarīt vēlāk arī rakstiski. Paldies, paldies, uh, Holo Leikungs, paldies, uh, ka jūs tagad uh, nākamo astoņu mēnešu darba programmu mums tik smalki izklāstījāt. Es gribēju tagad pateikt, ka pie mums ir ieradušies Dominika Rikē, viesi un draugi 18. SNCF darbinieki, lūdzu, esiet laipni lūgt mūsu komitejā. Jūs varat piecelties kājās, lai mēs jūs labāk varam apskatīt. Jums šķīta, ka jūs varēsiet tā nepamanīti šeit ierasties. Nu, nē, tas jums neizdevās. Laipni lūgt komitejā. Hololei kungs, pirms dot vārdu kolēģiem un arī Pirms runāt par mūsu darba programmu, gribēju pateikties komisijai eh, par ko tādu, kas man radīja prieku šovasar. pēc uh, Ženēvas, pēc uh, Dženovas uh, tilta iebrukšanas, uh, nu, m, uh, Itālijas iekšlietu ministrs uh, pārmeta, ka tas ir Eiropas dēļ noticis. Es gribēju pateikties komisijai, ka tā aizstāvēja Eiropas uh, tēlu. Jāsaka, ka uh, šī drāma nav Eiropas vaina. Jāsaka, ka Eiropā uh, Mēs allaž esam runājuši par to, ka infrastruktūra drošībai ir jātiek garantētai un nedrīkst būt tā, ka, piemēram, investīcijas tiek novirzītas citiem mērķiem, nevis, piemēram, uh, pilsoņu drošības uzlabošanai. Un es nepieļaušu, ka Eiropai tas tiek pārmests. Un es gribēju pateikties komisijai par uh, to, ka tā saulaicīgi reaģēja. Un ja jūs ļaujat uh, šādus pārmetumus izteikt Eiropai, nu tad īsnībā jūs neticat tās projektam. Jā, nu tad, kad uh, mēs neesam klāt, kad mēs nestrādājam, alaž kaut kas atgadās. Es gribēju jums pateikties vēl par ko par šīm konsultācijām ar uh, pilsoņiem par uh, pārējus vasaras laiku. Jāsaka, ka tās bija ļū, visapjomīgākās uh, konsultācijas ar sabiedrību, kādas ir uh, bijušas. Nu, vairāk par 4 miljoniem pilsoņu divu nedēļu laikā reaģēja uz šo aptauju. Tas ir ļoti labi. Nu, es domāju, Eiropai tieši tādā veidā ir jādarbojas, jākonsultējas ar sabiedrību, un tad arī cilvēki labāk saprot, eh, ko mēs šeit darām, kāds ir mūsu ikdienas darbs. Un katrā ziņā liels paldies jums arī par šo darbu, par šo iniciatīvu. Tagad sāksim debates. Pirmais - Vims Fandekams. Jums, diemžēl, tikai trīs minūtes. Bet es domāju, ka Fimvāns de Kampa kungs, jums ar to būs gana. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķita, nu, pat, ka jūs pārtrauksiet sēdi un mēs atkorķēsim šampanieša pudeles. Klausoties Hololei kungā Izskatās, ka mēs te esam viena no veiksmīgākajām komitejām pasaulē. Transporta joma ir ļoti tālajoši mainījusies, nu tikai uzslavas, labi vārdi, prieks. Tas viss izskanēja Hololei kunga runā, priekšsēdētājs kundze. Bet mēs esam šajā burbulī, Un tādēļ vajadzētu uh, varbūt uzmanīties uh, pašiem sevi pārāk neslavēt, jo ārpus šī burbuļa, nu, cilvēkiem viss nešķiet tik rožaini, kā tas varētu izklausīties uh, pēc Hololaikunga vārdiem. Viņš uh, savā runā bieži pieminēja arī padomi, nu tur gan es viņam varu piekrist. Komisija un parlaments eh, nereti vienojas ātrāk par padomi, un um, dalību valstis bieži vien um, daudz ko mēģina atlikt un novilcināt. Nu, tur es varu Hololei kungam piekrist. Man ir vairāk jautājumu. Pirmais protams, es negribu tagad būt tāds kā uh, labās noskaņas bojātājs, bet kas tad notiek ar otro un trešo mobilitātes pakotni? Mums bija atvēlēts pusgads, un uh, jūs uh, atvēlējāt šim darbam vesels četrus gadus, lai prezentētu otro un trešo mobilitātes pakotni. Otrs jautājums - SEF. Priekšsēdētājs kundze, mēs par to visu laiku te runājam un um, uh, esam tādā paštīksmē iegrimuši, bet mēs saņemam mazāk naudas. Ir te noteiktas cenas un vēl kaut kas, bet fakts ir tāds, ka mēs saņemam mazākas summas. Ko Hololē kungs var teikt šajā sakarā? Priekšsēdētājs kundze. Ilgtspēja arī ir eh, tāds liels izaicinājums tieši transporta jomā. Es eh, zinu, ka Hololai kungs ļoti labi pārzina aviāciju. Kas tad notiks tālāk, eh, runājot par eh, aviācijas emisijām? Ko darīs IKO? Un to pašu es varētu pajautāt arī par eh, jūras transporta emisijām. Nu, par to mums arī vajadzēs noteikti runāt. Un visbeidzot, pēdējais jautājums. Pirmā mobilitātes pakotne Pēc eh, šīm diskusijām eh, mēs eh, par to uzreiz runāsim koordinatoru sēdē. Es redzu, ka kolēģi ir atpūtušies un viņi vēlas tagad beidzot arī noslēgt darbu pie pirmās mobilitātes pakotnes, un es ļoti ceru, ka mēs atkal varēsim par to balsot novembra plenārsēdē. Tas nebūs vienkārši, mums nāksies pasvīst, bet uh, Es piekrītu Hololei kungam, mēs nevaram tagad šo dokumentu kaut kur atvilknē iestumt, jo uh, mums ir uh, jāpabeidz šis darbs. Paldies, paldies, jūs gandrīz ievērojot sev atvēlto laiku, Fantekāmpa kungs, tagad Ertuga kungs, trīs minūtes, labrīt. Uh, ļoti jauki jūs šeit redzēt, Hololei kungs, paldies, ka esat ieradies. Uzreiz arī uh, uzdošu savus jautājumus. Pirmais no tiem. Uh, ļoti svarīgi ir runāt par infrastruktūru, kas mums ir nepieciešama nākotnē, it sevišķi domājot arī par alternatīvo uh, enerģiju, ja mēs runājam par ūdeņraža šūnām, par elektromobiliem un tā tālāk ir jābūt arī iespējām visus šos jaunos transporta līdzekļus uz, uzlādēt. Mēs nevarēsim bez tā iztikt, ja gribam sasniegt šos dekarbonizācijas mērķus. Vairāki miljoni eiro jau tam ir atvēlēti. Tas ir solis pareizajā virzienā - 800 miljonu eiro. Īstenībā ir tāda pila jūrā, ja runājam par visām vajadzībām, kas būtu jāfinansē. Kopīgi ar ēnu referentiem mēs sagatavojām iniciatīvas ziņojumu kurā tiek runāts par to, nu kā uzsākt šo darbu. Mēs pieprasām divus, divu ar pus miljārdus eiro valsts atbalsta. Tas ir nepieciešams, jo galu galā uh, lielāko tiesu tik un tā seks privātā, privātais finansējums. Kā tad uzsākt darbu pie šīs infrastruktūras izveides un kur tam atrast līdzekļus? Otrām kārtām Junkera kungs, nu pat uh, arī reaģēja uz um, 4 miljonu pilsoņu uh, prasībām. Tie bija 4 miljoni, kas uh, aizpildīja anketu internetā par pārēju uz vasaras laiku. Un Junkerkungs teica, ka viņš, protams, šo cilvēku vēlmes uztvers nopietni. Ko jūs darīsiet uh, nākamo mēnešu laikā vai drīzumā, jo varētu gaidīt likumdošanas priekšlikumu? Un trešais jautājums attiecas uz aviāciju. Pirms kāda laika Komisāre Bulca teica, ka pievērsīsies arī sociālajai dimensijai aviācijas jomā. Tas notika 2015. gadā, tika sagatavota aviācijas stratēģija, bet kopš tā brīža neko vairāk neesam arī dzirdējuši, un šiem vārdiem nav sekojuši arī darbi. Komisija arī lūdz veikt pētījumu par šo jautājumu, par to, ka ir tādi atipiski darba līgumi, nul, šie nulles stundu līgumi un uh, apkalpes ir uh, pakauts tieši dalību valsts likumdošanai un tā tālāk. Hololai kungs kādu politisku paziņojumu no komisijas mēs varam sagaidīt šajā jomā un kā cīnīties pret sociālo dempingu aviācijā. Paldies! Paldies, Arta kungs. Fosters kundze, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšstādājs kundze. Paldies par um, ārkārtīgi skaidru atsauci. Daudz, kas ir izdarīts ļoti labi, bet jūs iezīmējat arī tās jomas, kas tagad jārisina mobilitātes pakotnē. Un, protams, domāju, ka kur vēlme, tur iespēja. Nu, es nebūšu nākamā sasaukuma laikā, bet esmu ļoti e, lepna par to, kas ir sasniegts transporta komitejā gadu laikā. Un, e, Nevienmēr vienkārši ir bijis, bet nu vienmēr esam strādājuši, lai sasniegtu labāko rezultātu. Atsaukšos uz Vinuma Vandekampa teikto par SEF, paraugoties uz e, MFF fondu, kohēzijas fondu. Uh, budžetu ir patiesi tas, ka transporta komitejai transporta projektos vajadzētu nodrošināt to, ka ir tas finansējums, kas ir nepieciešams, jo tas ir visu interesēs runājot par labu infrastruktūru projektiem, ilgtspējību un pārvarot tās problēmas, kāds ir piemēram ar gaisa piesārņojumu un līdzīgām. Viens no maniem mīļākajiem tematiem - aviācijas sektors. Jā, jums taisnība. Paraugoties uz pārskatīšanu, kāda notiek jāsa un aktualizēšana, mēs esam sastādījuši ziņojumu, un to vajadzētu arī atzīt, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Tāda joma, par ko es esmu ļoti norūpējusies, ir. Uh, 261 regulējums gadu no gada tiek atlikts nedaudz, kas ir pavirzījies padomē. Padomē trūks politiskās grības šajā jautājumā un komisija. Visdrīzāk vadlīnijas piedāvājas, taču dažādās dalībvalstīs ir pietiekami daudz dažādu tiesas nolēmumu, un situācija ir ļoti sarežģīta. Patiesi jārunā par to, un paraugoties uz to, kas notika šo vasaru un ETM gaisa satiksmes problēmām, nerādīsim uz konkrētām valstīm, bet streiku skaits a, a, aviācijas jomā, un nu, praktiski Francijā ļoti daudz to bija, un tie pārāvumi, kāda ir, nu, viņi ir absolūti, nu, pārmērīgi. Nu, ne tikai runa ir par individuālām organizācijām un kolektīviem darblēmumiem. Tas skar atsevišķās kompānijas, bet, eh, ko mēs redzam, eh, mums taču ir arī patērētāju tiesības. Protams, ka ir strādājošo tiesības, bet viņiem arī ir atbildība par patērētājiem. Un šie pārāvumi bija tiešām masai, masīvi un liela aptvēruma. Uh, Tas um, rada milzīgas izmaksas un tiešām šeit ir absolūti nepieciešams politisks, mm, politiska griba, lai uh, rastu risinājumu. Dalībvalsts ir atbildīgs par infrastruktūras uh, izveidu. Mums ir vajadzīgs vairāk uh, pacelšanās joslu un ir jāstrādā uh, labāk nekā līdz šim. Posters kundze saka papildus visam tam, gribu uzsvērt to, cik uh, nepieciešams ir risināt arī vēl citus dosie un cik liela nozīme tam ir. Paldies, nākamais runātājs, trīs minūtes, Teličkas kungs. Paldies, priekšsētājs kundze. Paldies uh, par ļoti saprotamo pārskatu piekrītu lielākai daļai no punktiem. Atsaukšos uz to, ko jūs teicāt par politisko a, vadību transporta jomā. TNT dažkārt tiek kritizēts, taču tajā pašā laikā tas ir labākais veids, kā veicināt transporta attīstību. Un mēs a, to aktīvi darām gan šajā komitejā, gan komisijā. Ir pozitīvi vērtējumi, bet nu, nevienmēr tas ir arī tas, kā to sabiedrība redz. Dažkārt ir TNT koordinātori absolūti izcils darbs, uzklausot šeit, šajā telpā un parlamentā. Man dažkārt ir sažģīti, eh, kāds tad ir progress, nemaz nerunājot par uh, kā to redz iedzīvotāji. Līdz ar to jautājums par to, kā mēs stāstam, kas ir padarīts. Tātad jārunā par monitoringu, par indikatoriem, par komunikāciju. Jūs piekritīsiet, ka dažkārt ir jābūt atšķirīgiem komunikācijā. Nu, līdz Man tas atgādina komunikāciju pirms 89. gada propagandu citu, mums ir jāmainās, jāmainās arī veidā, kā mēs runājam ar sabiedrību. Tagad par SEF. Runa ne tikai par summām. Mums ir jāstrādā labāk. Žanklada Junkara uzruna pār situāciju ES būs ļoti interesanta. Raudzīsimies, kādu nozīmi tikt piešķirta transportam ES politiku ziņā. Uh, Tas ir kaut kas, ir, kas ir ļoti veiksmīgs un absolūti nepieciešams pilsoņiem un rūpniecībai, lai a, tā augtu. Tiešām ar nepacietību gaidu šo runu, a, lai redzētu, kāda būs viņa, kāds būtu viņa novērtējums. Par mobilitātes pakotni runājot, jā, neizmantojam iespēju 4. jūlijā, bet mēs gribam to darīt, taču ne par katru cenu. Un komisijai vajadzētu uh, saprast labāk nekā sliktu uh, likumdošanu. Mēs negribam vienpusējas risinājums no dalību valstīm, bet ir nepieciešama sabalansēta rezultāta sasniegšana. Par daudz ko runājam padziļināti. Trīs īsas piezīmes noslēgumā augstu vērtēšu, ja komisijas mandāta beigā būs tāds tā kā testaments nākotnē, kur uh, tiks iezīmēts, uh, kas uh, vēl ir jāpadara politisks dokuments, nu, pie tā, uh, piemēram, integrēta uh, biļete, kur cilvēki varētu saprast, šajā jomā varējām vairāk izdarīt. Jā, ir vairākas neizmantotas iespējas, aviācijas uh, stratēģija, politiskie dokumenti. Uh, un arī tie, pie kuriem strādāju. Pēdējā piezīme - konektivitātes indeks atsaukšos uz sēdi Tallinā. Liekas, ka tas nav liels, plašs jautājums, bet ļoti, ļoti nozīmīgs visiem transporta politikas instrumentiem. Un pēdējā piezīme - Brexit. Zinu, ka tas ir Mišēla Barņērokās. Viņš ļoti intensīvi ir strādājis, taču tad, kad mēs ar viņu diskutējām, un uh, viņa darbiniekiem grupā. Es gribētu tiešām redzēt šo skrīningu par likumdošanu, kas ir darīts. Mums vajadzētu uh, aktīvi strādāt ar jūsu palīdzību šajā jomā. Paldies Teličkas kungam! Jūs uh, ļoti kaismīgi uzstājāties, taču ilgāk par 30 minūtēm. Nu, es pieņemu lēmumu bet nu labi šoreiz. Lunds kungs, lūdzu. Paldies un paldies uh, Hololei kungam par uh, to, ka ieradāties uh, mūsu sēdē un atbild uz mūsu uh, jautājumiem, saka Dallondas kungs. Klimata pārmaiņas nosaka to, ka mums ir jādarbojas aktīvi un jāmaina. Uh, attieksme, būtu labi cilvēki vairāk izmantotu dzelzceļu, taču lidojumi ir, īzāk, ir lētāki un ir arī vieglāk uh, nopirkt lidmašīnas uh, biļeti nekā dzelzceļa biļeti, piemēram, skaiskan, kā uh, interneta vietne palīdz jums um, nopirkt lētāko biļeti, palāda salīdzinājumu. Uh, taču, ja jūs pērkat uh, garu ceļojumu, uh, pāri dažādām robežām, tad dažkārt jums ir astoņas dažādas um, nacionālo dzelzceļa sabiedrību lapas, jā, uh, apmeklē, kamēr varat iegādāties uh, biļeti uh, un daudzās vietās uh, jāpārsēžas. Cilvēki plašāk izmantotu dzelzceļu, ja būtu labāka biļešu pirkšanas uh, sistēma, un tam ir nepieciešama situācijas mainīšanai nepieciešama politiska vēlme. mēs varētu izmantot tādu sistēmu, kurā dzelzceļa kompānijas piedāvā datus citām kompānijām. Būtu iespējams izmantot tiešsaistes vietnes, kurās varētu iegādāties ceļojumu pa Eiropu, tā lai izmantotājs varētu uh, paraudzīties un salīdzināt, nu kādēļ tad situācija ir atšķirīga no uh, lid mašīnu biļešu iegādes, tā kā varētu plašāk izmantot dzelzceļa satiksmi Eiropā. Paldies, tagad Amato kundze. Paldies, paldies ģenerāldirektoru kungam par teikto. Gribu atgriezties pie ļoti nozīmīgiem līdzekļiem CEF un līdzekļu Dienvidē Eiropai ļoti nozīmīgi, lai infrastruktūrai tiktu piešķirti nepieciešamie līdzekļi, to redzējām, cik tas ir nozīmīgi runiet par pilsoņu drošību. Cefa ir saistīts arī ar konkurētspēju un noteiktiem koridoriem. Dalība valsts pieņem lēmumus, tiek veidoti eh, centrālie, respektīvi centrālie savienojumi punkti saņem vienmēr prioritāti. Brenner eh, tunels Makdonalds. Šeit tika pieņemts lēmums vairāk uzmanības pievērstam nevis Dienvidu Itālijas jautājumiem. Vai jūs nedomājat, ka mēs atkal riskējam jaunajā CEF, ka atkal būs plašie projekti, plašāk atbalstīti? Dienvidē Eiropas reģionus nedrīkst nostādīt neizdevīgā situācijā. Protams, ka tie ir nacionāli lēmumi, taču mēs ceram, ka Mums nācies sociālo fondu līdzekļus izmantot, lai Dienvidu Itālijas savienojums finansētu. Tad par vienoto Eiropas gaisa telpu. Mēs zinām, ka ir četri galvenie mērķi un uh, situācija stagnē. Lai būtu plašāka efektivitāte, ir jāvirzās uz priekšu. Pado un uh, Brindisi kontrolas centrus taisās slēgt un veikt kontrolas attālināt. Vai jums neliekas, ka vienotai gaisa telpai Eiropā par labu nākt, ja to šos lēmumus vēlreiz pārdomātu un nākotnes plānojumā to vēlreiz izmantotu? Vai drošība nesamazināsies? Tas būtu, būtu ļoti nozīmīgi. Runājot par stjortiem, netipiskās nodarbinātības eh, līguma, kādus pasākums šeit var veikt. Pēdējais jautājums - mobilitātes pakotne. Intensīvi tiek strādāts, lai atrisinātu tādus jautājumus kā kabotāža un sociālais dempings. Bieži uh, šoferiem Dienvidē Eiropā jāstrādā ļoti sliktos apstākļos un tikai pāris soļi vēl ir jāspēr līdz atrisinājumam. Lūdzam, lai Empla komiteja aktīvāk strādātu, vajag labāku kontroli, labāk jauno tehnoloģiju izmantošanu, plašākas kontrolas. Šie projekti ir ļoti nozīmīgi. NGSS jāpārvar uh, tie pasākumi, kas ir domāti tikai vēlēšanām un jāstrādā ilgtermiņā. Paldies! Paldies visiem, kas uzstājās. Raugos uz Hololai Kongu. Tātad uh, jūs varat atbildēt uz koordinātāru uzdotiem jautājumiem. Paldies! Paldies priekšstādājs kundze un paldies visiem tiem koordinatoriem, kas uzdeva jautājumus un komentārus. Mēģināšu atbildēt, cik vien labi spēju. Taču sākumā gribētu komentēt jūsu teikto priekšsādātājs kundze. Paldies par jūsu laipnajiem vārdiem. Tas, ko redzējām vasaras laikā, Dženovas stilta sabrukšana bija liela traģēdija, ārkārtīgi neveiksmīga un pilnībā jums piekrītu, ka ļoti sarežģīti jautājumi, eh, kas novada pie eh, notikumu. Taču Eiropas eh, Savienība nebija iemesls, bet gluži pretēji risinājuma daļa, nevis, kā tik teikts, problēmas tāda. Un arī par samitu Tā bija. Uh, par vasaras laiku tā bija absolūti vienreizēja pieredze. Mēs nekad nevarējām iedomāties, ka tik ļoti daudz cilvēku piedalīšies pirms pirmajām pāris problēmām. Viss darbojās un bija 4,6 miljonu dalībnieku, un tā ir daudzkārt plašāka piedalīšanās nekā jebkurai uh, iepriekš veiktai aptaujai. Eiropas pilsoņu interesi ir milzīgi par šo jautājumu, un a, tas ir veids, kā uzklausīt viņus, un a, viņi pēc tam varēja redzēt arī, a, kā jautājums risinās. Tas nav tikai tāda sistēma, kas saka paldies par jūsu viedokli, tagad. A, kā atbildot Ertuga kungam par uh, vasaras uh, laiku runājot, jāsaka, ka tagad ir skaidrs arī uh, Bultas kungam priekšsēdājs Junkars ļoti skaidri iezīmēja nākamos uh, soļus, kas uh, tiks turpināti koledžas uh, seminārā par to runēja, un Junkar kungs uh, uh, iezīmēja ceļu, tiks pārskatīts līdzinājais risinājums. Mēs uh, nākamo nedēļu laikā publiskosim to, kā šis process uh, notiks. Komisija izteiks uh, priekšlikumu un tas ievēros mūsu pilsoņu ļoti skaidro nostāju par to, ka mums vajadzētu atteikties no laika maiņas, subsidiaritātes principu ievērojot un atstājot dažs jautājum, dažādas jautājumas eh, dalību valstu eh, ziņā, eh, tās varēs pieņemt lēmumu, kāds būs risinājums. Taču mans nozīmīgākais jautājums un atbildi ir, ir tāda, jā, mēs ļoti skaidri novērtēsim atbildes un komisija izteiks priekšlikumu un kādēļ pātrināt strādājam, jo gribējam, lai šis parlaments saņemtu iespēju lemt. Jo, ja mēs atliktu, atliktu, tad šis parlaments nepagūtu lemt. Tātad jūs lemsiet to, kāds būs tieši rezultāts Eiropas pilsoņu labā. Priekšsēdētāji. Olalēkungs. Nu, neliels labojums. Ja tas ir darba kārtībā, tad tas ir transporta komitejas labā, jo mēs pieņemam rezolūciju. Nu, nevar teikt, ka eh, pēc mums tiks eh, noteikta. Uh, ceļa karta, bet tādēļ, ka šeit vairākums pieņēma lēmumu. Nu, tātad mēs strādājam roku rokā. Es gribētu uzsvērt, ka tā ir transporta komitejas uzvara. Olavēkungs, priekšsētais kundze, absolūti jums ir taisnība, taču iepriekšējie runātājumi Vanderkamba kungs. Uh, uzsver, ka nav jābūt pārāk pozitīviem, tādēļ nu, negribēju to uzsvērt. Bet, protams, ka jums ir taisnība šai komitejai. Ir ļoti nozīmīga loma, lai komisija varētu virzīties uz priekšu un veikt nepieciešamos soļus. Nākamais solis. Vanda Kampa kungs. Ticu, ka mums vajadzētu runāt par veiksmīgajām lietām, ne tikai par to, kas ir viss jādara un kas nav bijis veiksmīgs. Zinu, ka jūs esat ļoti pieticīgs šajā jomā un varētu teikt, ka cilvēki grib vēl vairāk ko saņemt. Es esmu optimists un vienmēr eh, redzu, ka glāze ir līdz pusē pilna un atgādinu to Tātad pozitīvais redzējums, mūsu pienesums kopā ar šo un īpaši ar šo komiteju kopā. Jā, ticu, ka tas, ko teicāt par mobilitātes pakotni 2 un 3, jā, mēs būtu varējuši strādāt ātrāk, taču vienlaikus kvalitāte, labāka pārvaldība. Tam visam ir nepieciešams laiks, un ja jūs gribat izstrādāt priekšlikumu, kuru varat aizstāvēt eh, kvalitātes eh, ziņā, tad tas ir tāds jautājums ātrāk vai labāk kvalitāti. Ir sarežģīti atteikties no viena otram par labu. Jā, vienmēr varētu kaut ko uh, darīt labāk un ātrāk, bet nu realitāte ir tāda, kāda ir. Un es domāju, ka priekšlikums pats par sevi varbūt, ka vajadzētu ilgāku laiku, lai tas nobriest, lai būtu labāka kvalitāte. Par sef. Lielisks instruments. Šī komiteja ļoti būtiski to atbalstīja un jūsu iesaist, kā jau teicu, dažādos pasākumos, kur diskutēja par sef. Tas ir viens no lielākajiem pienesumiem un tas, ka ir tik labs priekšlikums. Jā, vienmēr varētu vairāk naudas. Kas tad to negribētu? Bet jāsaprot apstākļi šim DFS, ko komisija piedāvā. Mums ir eh, mazāk naudas kopumā un jāpieņem mm, lēmumu par izvēli. Un lielākā daļa budžeta kategorijās ir saīsinājumi, bet sefnē mums ir mazāk. Nav pareizi, ka mums ir mazāk naudas, mums nav vairāk naudas. Bet, ja savietojam visus uh, elementus, tad nu, diskusijas jau nav beigušās, jo DFS diskusijas turpinās un parlaments kopā ar padomi diskutēs, kāds būs uh, gala rezultāts. Uh, DFS, un esmu pārliecināts, ka jūs ļoti ambiciozi strādāsiet un SEF ievēros visas, eh, visu, kas nepieciešams eh, investīcijām. Pieminēt 350 miljārdus, kas ir nepieciešami, jā, varētu vairāk izmantot transporta jomā, taču jāsaprot arī tas, ka ir daudz jaunu izaicinājumu Eiropai nu, piemēram, migrācija, robežu aizsardzība un citi. Tam arī jāatrod līdzekļi, ir nepieciešams labs sabalansēts skatījums, un šī komiteja, protams, aizstāv transportu un skata to prioritāšu vidū. Ilgtspējīgu transportu jomā daudz par to ir runāts. Šī komiteja aktīvi strādā, komisionāri Bults. Uh, vienmēr uzsver to, cik a, nozīmīga ir CO līmeņu samazināšana, oglekļa līmeņu samazināšana. Mēs zinām, ka transports ir būtisks a, izmešu radītājs. Ir nepieciešami skaidri soļi un skaidri priekšlikumi. Esam daudz ko iesnieguši kā priekšlikums, un mūsu darbs ir nopietns. Zinām, ka cīnīties pret klimatu pārmaiņām tas nav reģionāli, bet globāli izdarāms. Tādēļ ļoti nozīmīgi ir, lai mūsu partneri iesaistītos šajā darbā. Jo gaisa telpai robežu nav. IKEO un citās organizācijās esmu dzirdējis dažādas viedokļas pirms diviem gadiem, kad varēju uh, šeit komitejā diskusēt, diskutēt par to, ka IKO diskutējām un pirmo sektoru uh, vienošanos uh, par gaisa satiksmes izmešu jomu. Jā, mēs uh, zinām, ka mm, sarežģītākais ir detaļās, taču darbs ir sācies. Un jūnijā IKO paz, padoma diskutēja un mēs virzamies uz globālu uh, schēmu ar ambicioziem mērķiem. Kas vēl ir nozīmīgi, mums ir uh, aizvien plašāks valstu skaits nepieciešams, kas iesaistītos 75 aptuveni, bet man liekas, ka varu pārbaudīt, cik precīzi, bet nu, man liekas, ka mēs aizvien varam vēl vairāk kaut ko izdarīt un ļoti ļoti uh, daudz varam izdarīt jaunatīstības valstīs uh, kapacitātes izveidēšu. Tātad Korsie programma vēl nav gatava, bet virzamies uh, šajā virzienā. Pirms balsojuma padomē jūnijā turpināsim šo darbu rudenī un strādājam, lai sasniegtu globālu risinājumu aviācijas jomā. EMO un uh, jūras aizsardzības komitejā tika izstrādāts ambiciozs plāns, lai samazinātu uh, izmešus jūras sektorā. Un tas ir ļoti nozīmīgi tagad a, uh, to ieviest praksē, virzoties uz 2050. gadu un samazināt a, uh, tik daudz emisijas, kā a, ir pieņemts lēmumos. Ar šīs komitejas atbalstu esam mēģinājuši izstrādāt starptautiskos līmeņu līgumus un komisiju aktīvi strādā, un tas ir vienīgais veids, kā globāli virzīties uz priekšu. Mēs vir, turpināsim mūsu darbu. Par jautājumu zemā oglekļa mobilitāte. Domāju, ka šeit nepieciešama plašāk līdzekļi. Pirms neilga laika mums bija ļoti liederīgas diskusijas jūsu vadībā par to, kā pastiprināt un uh, attīstīt vēl vairāk uh, alternatīvos energonesējus. Jā, ir nepieciešama uh, infrastruktūra gan elektroautomobiļiem, gan alternatīvo enerģiju izmantošiem transporta līdzekļiem. Mums ir jāparūpējas par to, lai tas tiktu ieviests, dodam mandātu dalību valstīm, lai investētu elektriskajās uh, uzpildes stācijās un arī citās kopā ar LNG. Varbūt, ka būtu labi, ja mēs varētu paraudzīties, kādas citas uh, iespējas mums ir, nu, piemēram, tīrās mobilitātes fonds. Jūs ļoti aktīvi strādājat un virst šo jautājumu uz priekšu zini, kā pēdējā strana komitīs diskusijās tika pieminēts, ka šī fonda detaļas ir tas, kas ir tas izšķirīgi nozīmīgais. Bet mēs varam strādāt kopā, lai nākotnē tiktu rasts eh, risinājums un ātrāk varētu virzīties attiecībā uz šo jautājumu risināšanu kopumu. Kosts kundze, paldies par sadarbību. Fosters kundze, jūs būsiet vēl kādu laiku šeit. Bet, kad eh, nebūsiet šeit, tad ļoti jūs mums pietrūkstiet, Fosters kundze, un jūs ļoti mūs atbalstījāt atsevišķos jautājumos. Un eh, iespēja diskutēt eh, ir vienmēr bijusi ārkārtīgi liederīga. Ceru, ka jūs to redzat arī tā. Jūs arī pieminējāt CEF un to, ka ir nepieciešams nopietnas līdzekļas infrastruktūras attīstībai. Mēs mūsu uh, viedoklis ir tāds pats, un SEF ir tik ļoti labs instruments bijis, tad redzam, cik daudz no tā jau ir izmantots. Un līdzekļi ir piešķirti līdz 2021. gadam, līdz ar to pat vēl līdz nākamā gada sākumam var uh, uh, turpināt uh, darbu, un um, izmantotāji ļoti uh, aktīvi to pielieto. Jūs pieminējāt arī regulu uh, 261 un izaicinājumus, kā, ar kādiem saskāramies eh, virsoties uz priekšu. Jā, pilnīgi jums piekrītu. Risinājums nav veiksmīgs. Pieci gadu laikā nekādas eh, virzības nav bijis, bet mēs neesam gaidījuši. Mēs visu laiku esam ar dažādām prezidentūrām mēģinājuši virzīties uz priekšu, bet ir viena uh, problēma - teritorijas definīcija, un tas met ēnu uz visiem uh, aviācijas failiem, ieskaitot uh, šo vienošanos. Un arī uh, tāpat arī tas ietver sevi uh, Ukrainu, nevaram virzīties uz priekšu. Ties uh, likumdošana tiek uh, turpināta un at, kāpjamies no līdz likumdevējiem citās jomās. Bet nu, šis jautājums ir jānoskaidro. Uh, Un tad, kad mums būs iespēja virzīties uz priekšu, tad mēs tā darīsim, jo ir daudz, kas, uh, kas tiek sagaidīts no mums. Uh, šis jautājums ir pilnībā jānoskaidro. Paldies, ka pieminējāt vadlīnijas. Uh, ļoti palīdzēja noskaidrot jēdzienus uh, un arī nacionālajām iestādēm uh, uh, interpretēt notiekošo. Dažkārt ir um, saistības 261. regulējumā, kas nav izpildītas. Un tāpat arī var teikt, ka ir uh, dažas pārspīlētas prasības. ETM jūs pieminējāt šajā kontekstā, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Šīs vasaras laikā to redzējām. Nu, situācija vienkārši nav uh, akceptējama. Jūnija, jūlijā, augustā Eiropā kavēšanās minūtes ir vairāk nekā 2017. gadā kopumā šīs, šī, šī novēlošanās aviācijas jomā. Un tas skar 20% lidojumu Eiropā vasarā. Un tāda pat situācija būs nākamvasar, ja nekas nemainīsies. Jūs atsaucāties uz streikiem. Jā, daudz šeit eh, komitejā arī uh, dzirdēju, ka līdzsabiedrības par streikiem runāja vasaras laikā, piemēram. Streiku dēļ kavējās tikai 9% lidojumu. 61% kapacitāte un personāls, 40, 30% uh, laika apstākļu dēļ. Un trīs uh, konkrētās uh, vietās bija lielākās kavēšanās. Nepieminēšu tās. Šī gada kopumā no janvāra līdz augustam kapacitāte un uh, personāls uh, ap 56%, 30% laika apstākļi. Jūs redzat, ka reālā problēma uh, tā ir kapacitāte un nepietiekama plānošana gaisa kontrolieru un pakalpojumu jomā. Uz to jāvērš mūsu uzmanība. Tas ir lielākais izaicinājums Eiropas aviācijai. Un tā tas turpināsies arī nākamo gadu laikā. Teličkas kungs. Pavisam ātri. Un Teličkas kungs vairs nav zālē. Nu, tikai teikšu. Ļoti labs progress. Uh, Pieminēšu arī Piperkungu failu. Viņš ir ļoti veiksmīgi e, strādājis. E, ceram pabeigt to līdz gada beigām. Kon Savienojumības indeks pie tā strādājam arī. Mums ir skaidri plāni par tā attīstīšanu turpmāk. Dalundes kungs runāja par uh, dzelzceļa uh, sektoru un kā mēs varētu vairāk iedrošināt cilvēkus izmantot dzelzceļus. Jā, jums taisnība būtu labi, ja tādiem īsākiem ceļojumiem uh, cilvēki vairāk izmantot dzelzceļu, bet man liekas, ka sektors pats ir uzlabojies. Ilgu laiku nav uh, dati sniegti un ir bijis sarežģīti plānot ceļojumu un izmantot tādas pašas rezervācijas sistēmas, kā piemēram aviācijas sektorā. Bet redzu, kā situācija mainās arī pateicoties jums, jo ceturtā dzelzceļa pakotne nu, to atļauj, lai vairāk dati tiktu sniegt un ir tāds uh, labāks uh, sistēmas rezervēšanai tagad. Ceļojumu plānotājs un datu uh, pieejamība ir nozīmīgs jautājums jau gadiem ilgi. Esam izteikuši dažādus priekšlikumus. Un tikpat aktīvi, kā jūs strādāsiet un priecāsimies par to, ka cilvēki izmanto dzelzceļus, jo dzelzceļš ir paredzamāks un uzticamāks un pieejamāks cilvēkiem. Damato kundze runāja par Dienvidu Eiropu un SEF pilnībā piekrītu, ka uh, ir infrastruktūras, kas gūtu labumu no plašākām investīcijām, bet arī jūs jau teicāt, ka tas ir nacionālo valdību kompetencija, kā viņi grib SEF un ES fondus izmantot, nevis komisijas eh, uzdevums teikt, jums jāizmanto šis vai tas. Mūsu eh, kompetence ir TNT. Uh, tīkls, kas ir izmantots lielākajā daļā valstu un reģiona, un tad, kad līdzekļi tiek izmantoti TNT, tad mēs esam atkarīgi un uzticamies dalību valstīm, lai, ka tās izsaka uh, priekšlikums, ievērojot kohēziju un koherenci valstīs. Vienotā gaisa telpa to pieminēja uh, vai kādi bažas, uh, ka drošība tiek apdraudēta. Nē, nekādus kompromisus par drošību nepieļausim. Šogad, piemēram, spējām Eiropā 7,4 miljonus lidojumu uh, veikt droši, paceļoties un nosēžoties. Un tas ir daudz, tas ir augusts, un ja mums ir uh, drošākais uh, uh, lidojumu skaits uh, pasaulē, un nekad nepazemināsim mūsu uh, standartus HP3 būs tikpat droši kā HP2 pārsvārdu vēl. Es atvainojos, mēs gan esam ļoti iekavējuši laiku. Tā tad otrais jautājuma rauns. Bāra kungs. Jā, paldies. Tikai vienu minūti es atvainojos. Paldies, Hololē kungs, par jūsu teikto. Uh, arī par um, atzinīgiem vārdiem transporta komitejai un paldies par visiem koriģējumiem attiecībā uz streikiem. Es domāju, ka jūs ļoti skaidri valodu runājāt un šie te precizējumi bija nepieciešami. Tomēr man jāsaka, ka mans kolēģis uh, Ismēls Ertoks uh, jau par to runāja, proti uh, Vai komisija vēl gatavojas kaut ko iesniegt par eh, sociālajiem aspektiem, par sociālajām tiesībām nodarbinātajiem aviācijā? Viņš pamatoti minēja šīs netipiskos darba līgumus, negodīgo konkurenci Eiropas Savienībā un sociālo dempingu pieminēja. Eh, viņš norādīja uz šiem te pētījumiem, un es atceros eh, vienu lielu sanāksmi ar komisāru Bulču un arī ar Marianu Taisenu. Uh, komisāri, un pēc tam um, bija dīkstāve, neko vairs nedzird par to, un tāpēc ir ļoti nepieciešama, lai komisija vēl atlikušos mēnešos sociālo aspektu jomā attiecībā uz nodarbinātajiem aviācijā kaut ko vēl iesniegt. Paldies! Liels paldies, Vāra kungs, uh, Morvaldans kundze. Paldies, es uh, centīšos nerunāt pārāk ātri, bet man ir daudz jautājumu, ko gribu uzdot. Um, komisijas eh, izdarītais spiediens uz mūsu komiteju, lai ātri virzietos priekš mobilitātes fakult, eh, paketē, tas eh, var novest pie izgāšanās, un es domāju, ka komisijai nevajadzētu iejaukties šajā parlamenta darbā. Kā komisija, kādu iestāju tā no, ieņemtu, ja mēs nevarētu pieņemt lēmumu līdz gada beigām? Uh, attiecībā uz jūsu priekšlikumiem. Runājot par šo te mobilitātes paketi, par sociālām aspektiem, vai su dienas ir sākuši gatavot jaunos uh, priekšlikumus uh, um, attiecībā uz uh, regulām, Vai jūs stiprināsiet sociālo dialogu un uh, sociālo partneru konsultācijas jautājumos, kas attiecas uz uh, arotbiedrību uh, kompetencēm, un kāpēc nevarētu būt tāda plaša pilsoņu konsultācija par sociālajām tiesībām strādājošiem transporta jomā. Manuprāt, tas būtu interesanti visiem. Pēdējais jautājums par vīdes aspektu šajā te mobilitātes paketē. Vai jums ir kaut kas sakāms par uh, Austrijas prezidentūru uh, attiecībā uz ceļu maksu direktīvu un kad varētu sākties trialogs. Paldies, uh, Robo Dalons kundze. Zlatovska kungs, tagad vārds jums. Viena minūte, lūdzu. Činkujem. Liels paldies, uh, priekšsādātāji. Man ir divi jautājumi, kas ir saistīti ar mobilitātes paketi. Pirmkārt, drīz eh, koordinātori lēms par to, um, kā pie tā tiks strādāts, un eh, balsojums jūlijā parādīja, ka neviena puse um, neatbalsta kompromisus. Tātad kompromisi nav tādi, kurus var atbalstīt vairākums. Es nezinu, vai mēs vēl to sasniegsim, jo īpaši attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu transporta sektorā. Un līdz ar to esmu nonācis jau pie uh, sava otrā jautājuma. Pirms diviem gadiem komisija to atlika Tātad nosūtīšanu uz Vāciju un Franciju, jo tur tika strādāts pie tāda kā leks speciālis, bet izskatās, ka darbs pie tā vairs neturpinās. Izskatās, ka tur uh, jautājums ir iestrēdzis. Kā tas uh, tālāk turpināsies līdz sasaukuma beigām? Paldies! Rikē kungs, tagad jums vārds. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšādātais kungs. Divi jautājumi. Pirmais. Brexit Tas ir jautājums, par ko um, nerunāšu. Zinat, ka komisija piedāvā dažādus priekšlikumus, bet pat ja parlaments nav tieši iesaistīts debatēs, uh, mums būs to tomēr jābalso par galīgo priekšlikumu. Kā uh, komisija kā tāda um, iesaistīs tran uh, kompetents, uh, tātad komiteja šajās te um, problēma risināšanā, kas ir ļoti būtisks. Tātad, kā mēs varētu tikt iesaistīti šajos jautājumos? Un otrais jautājums. Jūs uzsvērāt to, ka MI ir uh, lielisks un uh, tātad uh, mūsu budžeta kontroli un kāda ir uh, noskaņa, kāds, kāda ir nostāja uh, Um, jūs direktorātā, lai novirzītu 20 miljārdus. Um, Tātad kāda tur būs risinājuma? Kā, paldies, Rikē kungs, un tagad uzreiz Krāmera kungam viena minūte. Jā, paldies. Vispirms eh, Baltijā grāmatā 2011. gadā tika izlēmts, ka ir desmit mērķi un 40 iniciatīvas, kas no tā visa uh, iznāca. Par to es gribētu dzirdēt. Otrkārt, pasažieru tiesības un force mažors. Uh, eh, Rainēr uh, ir neiespējami sociālie uh, nosacījumi un uh, tad ir uh, streiki. Un uh, tad viņi saka, ka tas ir, uh, tā ir nepārmarama vāra. Un tad uh, laimīgā kārtā um, tiesa pateica, ka tā nevar darīt. Kāpēc šie te augstākas varas apstākļi netiek vispār svītroti kā iespēja atrunāties? Un tad uh, ir runa par naudu un Eiropas pievienotā vērtība uh, ir uh, dzelzceļa tīkls Eiropā. Kā jūs varat panākt to, lai dalībvalsts arī šos te nelielos trūkumus novērst, piemēram, no Krakovas līdz Breslavai, līdz robežai Polija viss ir finansējusi un Vācija tikai līdz Kotbusai finansē. Uh, 50 km, eh, kas maksā 100 miljonus, ehm, un tur eh, tas netiek izbūvēts. Eh, Brisele, Valenciena varētu ehm, ar nelieliem ieguldījumiem šo te trūkumu novērst, kādas iespējas priekšsādātāji pārtrauc runātāji, tātad kādas iespējas būtu šeit ietekmēt dalībvalsts, lai tās domātu arī eiropeiski, ne tikai dalībvalstu kontekstā. Paldies, tagad Delīkungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Tikai divi īsi komentāri. Ja es pilnībā piekrītu jums, Holalē kungs un arī kolēģiem, ka 4. jūlijas nebija uh, uh, nekāda svinība diena šeit Eiropas parlamentā, bet kas attiecas uz padomas pasivitāti. Kas jūsuprāt uh, tur būtu panākams, vai tur ir kaut kāda kustība, jo es biju ēnu referents 4. dzelzceļa paketē un es negribu redzēt, uh, lai atkārtotos šāds scenārijs, kā mums bija ar 4. dzelzceļa paketi, jo, kā jūs labi atceraties, mums jau bija pirmais lasījums, ko bija sagatavojis iepriekšējais sasaukums, un tad bija milzīgs iztrūkums, uh, milzīga atšķirība līdz padomas pozīcijai, un tad bija parlamenta teksts bez politiskā atbalsta un bija milzīga problēma līdz ar to. Tātad, vai jūs uh, redzat, ka padomas pusē kaut kas ir iekustējies? Un otrs jautājums par do, divējādo lietojumu. TNT tīkliem tā ir lieliska ideja, bet vai jūs nedomājat, ka šeit varētu būt tādā paralēla finansējuma problēmas un kā tas varētu ietekmēt uh, Eiropas Savienošanas instrumentu, jeb CEF, jo CEF jau ir cietis no FC fonda un tā tālāk vai tur varētu būt kaut kāds risks. Paldies, Grapīnī kundze, lūdzu jums viena minūte. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man pateikties komisijai un atzinīgi novērtēt eh, to prezentāciju, kur mums sniedza Hololē kungs. Un eh, arī mēs redzam, ka glāze ir eh, pilna. Uh, par uh, savienojumību, par vienoto tirgu. Jūs teicāt, ka tā ir valstu atbildība, runājot par infrastruktūru. Mans jautājums, ja nauda tiek sniegta no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā mēs eh, varam uh, sasniegt kaut ko infrastruktūras jomā, jo īpaši dzelzceļa un ceļu infrastruktūras jomā, uh, kā mēs varam salāgot šo te līmeni, jo, ja, piemēram, Austruma Eiropā infrastruktūra pietiekami nedarbojas, tad tas ietekmēs arī Rietuma Eiropu. Padomāsim par vilcieniem. Ir taču teritorijas, kurās vispār vairs nav sliežu, kur tad tu, ko tad tur darīt, kas attiec uz mobilitātes paketi. Man žēl, ka tā netika pieņemta. Vai jūs varētu pastāstīt, eh, vai transportējot, eh, tātad transports eh, no kādas Austrum Eiropas valsts uz Rietum Eiropas valstī, runātāji tiek pārtraukta. Paldies, tagad Kaputo kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas komisija, manuprāt, atkal ir apjautusi, sapratusi, uh, ka notiek manipulācijas automobīļu nozarē, lai pielāgotu patvaļīgi emisiju līmeņus un netiek sasniegti mērķi, kurus mēs vēlamies sasniegt. Ja nemaldos, tad uh, vienotais pētniecības centrs ir pierādījis, ka ir ražotāji, kas uh, sniedz neprecīzus vai nepareizus uh, pierādījumus un ziņas jo laboratorijas testos ir zemāks emisijas. Un tas nozīmē, ka LTP procedūra tiek viltota un nesasniegs komisijas nospraustos mērķus. Mēs cenšamies panākt to, lai transportā būtu pēc iespējas mazāk emisiju, uh, Un es domāju, ka ir svarīgi mums pievērsties tam, lai nodrošinātu, ka autoražotāji ievēro noteiktos mērķus. Paldies! Paldies! Tagad nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu piekrist iepriekšējiem runātājiem, kur izteicās par Dženovas tiltu. Manuprāt, tas ir neaprakstāmi klausīties, ka mūsu premjers vai viņu vietnieki eh, runā par šo stradisko situāciju, kur gāja bojā cilvēki, un ka viņi saka, ka tā ir Eiropas Savienības eh, vaina, tā ir pilnīga mm, propaganda. Ko jūsuprāt varētu darīt attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kas uh, bija, kas tur darbojās un kas bija atbildīgi, kāda veida finansējumu varētu piedāvāt, lai uh, nodrošinātu, ka šis tilts tiek atjaunots drošā veidā. Un otrā lieta, ko gribēju pieminēt, ir aviācija. Kā jūs zināt, tad Ryanair ir saņēmis plašu mēdīju uzmanību, jo straiki ir radījuši grūtības cilvēkiem pārvietoties un viņi ir atsaukušies uz augstākas varas apstākļiem, lai atteiktos uh, Um, maksāt kompensācijas uh, pasažieriem. Kāda, kādas iespējas jūs redzat uh, to labot? Paldies! Lūdzu, jums uh, tagad laiks atbildēji. Mums nav 20 minūtes, ko jums piesnie, piešķirt, bet uh, tagad jums vārds tomēr. Paldies! Liels paldies, priekšsādātājs kundze! Uh, un ļaujiet man arī pateikties visiem uh, godātiem deputātiem, kuri uzdeva jautājumus, un kā jau vienmēr centīšos uh, pēc savām labākajām iespējām atbildēt. Un uh, dažas no atbildēm droši vien būs jāpapildina rakstiskā veidā, jānosūt vēlāk, ja nebūšu izteicies pietiekam detalizēti. Baha kungs, man jāat. Uh, vainojas, ka jums bija jāuzdod tas pats jautājums, ko uzdeva Erto kungs, bet es jau biju eh, gatavs uz to atbildēt, eh, kad sapratu, ka laiks ir beidzies, tātad pats vainīgs. Eh, jā, sociālajie jautājumi aviācijā ir ļoti svarīgi, un tie ir arī ļoti skaidri norādīti aviācijas stratēģijā, un mums ir jādara kaut kas, lai nodrošinātu, ka visas sociālās tiesības, kuras bauda uh, Eiropas pilsoņi būtu garantēts arī uh, aviācijā. Uh, kas parastā ir. Mēs eh, katru mēnesi eh, noturam eh, divpusējus sanāksmes, kur mēs runājam par sociālajiem aspektiem aviācijā un par šiem netipiskajiem darba apstākļiem arī runājam un runājam par to, kā to risināt. Un es jau uz to atsaucos, mēs esam pasūtījuši pētījumu, lai palīdzētu identificēt to, kādi turpmākie soļi būtu nepieciešami, kādas izmaiņas ir nepieciešams pastāvošajos noteikumos. Thank you kas ir 1008 un 2008, un te ir eh, vien no, viens no jautājumiem ir uh, definēt uh, šo te bāzi, um, atrašanās vietu, un um, mēs publicēsim ziņojumu pē, līdz gada beigām, un tur būs runa par netipiskiem darba apstākļiem, nodarbinātības apstākļiem, un um, tad, kad būs šīs te uh, pētījums un konsultācijas, uh, Tātad mēs redzam, ka um, piloti un uh, apkalps locekļi uh, reaģē, atbild, un, uh, un tad mēs varēsim vērtēt, vai tas ir saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem vai nē. Mēs, uh, kā jūs labi zināt, un šī komiteja. Um, Tātad šī komisija un komisijas priekšsādātājs to ir norādījis, nebūs jaunu likumdošanas priekšlikumu vairs no šīs komisijas puses. Uh, Tātad mēs neizteiksim nekādus likumdošanas priekšlikumus, bet uh, mēs ļoti rūpīgi uh, veiksim analīzi un esam gatavi vai nu uh, gada beigās vai nākamā sākumā prezentēt uh, daudz no šiem jautājumiem un izstrādāt tādu skaidru rīcības plānu, kā to varētu virzīt uz priekšu un kādi būtu turmākie soļi, kas būtu jāspēr. Vienkārši gribēju pateikt, ka mēs to uztveram nopietni un vēl gribētu uzsvērt to, ka daudzos no šiem gadījumiem ieviešana ir nacionālo iestāžu ziņā. Mēs arī uzturam ciešus kontaktus ar nacionālām iestādēm, jo īpaši tajās valstīs, kurās, eh, zinām, jautājumi ir varbūt aktuālāki nekā citās. Tātad šis dialogs arī šobrīd turpinās. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Tālāk. Jautājums eh, par mobilitātes paketu, par to bija virkne jautājuma, un Remo kundze eh, teica, ka mums nevajadzētu eh, šeit izdarīt spiedienu. Nu, mēs to neredzam kā spiedienu, es domāju, ka mēs visi esam ieinteresēti atrast risinājumu. Uh, Es to eh, gribētu definēt kā tādu pozitīvu spiedienu, nevis negatīvu spiedienu, jo mēs, es domāju, visi esam viensprātis, ka uh, tagadējā situācija ir sliktāka nekā situācija būtu, ja kompromisi, uh, kas varētu tikt pieņemti, tiktu arī pieņemti. Un, protams, strādāsim kopā. Mēs uh, esam jūsu rīcībā, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Jautājums bija, ka ja mēs neradīsim risinājumu līdz uh, gada beigām, tad vai mēs to atsauksim? Mēs to neatsauksim. Nē, tā tad atbildi ir. Jautājumi, kas attiecas uz uh, Austrijas prezidentūru un to, vai um, mēs viņiem palīdzētu, lai virzītos uz priekšu vīdes aspektu jomā mobilitātes paketē. Jā, pilnīgi noteikti mēs cieši sadarbojamies ar Austrijas prezidentūru, mēs cenšamies uh, pozitīvu spiedienu arī uz viņiem izdarīt un uh, ceram panākt progresu. Bet, nu, atkal, laiks ir ļoti ierobežots, mēs to visu apzināmies. Un kaut kādā brīdī uh, būs jāizdara tādas grūtas izvēles un ir pilnīgi noteikti jāpievēršas tiem dokumentiem, kur eh, mēs varētu panākt uh, um, galīgu risinājumu. Tas ir iespējams, manuprāt, bet tur ir jāpieliek uh, liela pūliņa arī no mūsu puses. Un vispārīgi runājot, Austrijas prezidentūrai ir uh, bijušas daudz divpusējas tikšanās vasaras laikā, un tagad, un par to bija kāds jautājums, mēs sagaidām, ka uh, šī mēneša beigās viņi nāks klajā ar kompromisu priekšlikumiem padomē. Jautājums bija par to, kāda ir situācija padomē. Jā, padomē arī situācija ir tikpat sarežģīta kā šeit. Uh, bet es domāju, ka ir arī iespējas pārvarēt šīs grūtības un eh, jāatstāj eh, šīs te galējās pozīcijas ārpus skatu punktu, jo neviens no šiem galējiem viedokļiem savu nepanāks. Eh, ja to mēs atstājam malā, tad mēs varam definēt, kas vidū tur ir iespējams. Tā ir pirmā lieta, kas palīdzētu panākt kompromisu. Un otrkārt, uh, Visi šie jautājumi ir, zināmā mērā, saistīti un nevar vienu atrisināt un citu atstāt uh, novārtā. Un tas ir tas paketnes, uh, pakotnes raksturs, kas te ir. Uh, protams, to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt, bet nu tā tas ir. Tālāk par uh, Zlatovska kunga jautājumu par uh, pārkāpumu procedūru, kas notiek. Un, protams, mēs visu paturam uz galda nekas nav uh, noņemts no galda, un šobrīd uh, mēs esam tiešām ļoti optimistiski un strādājam pie mobilitātes paketes. Un uh, tad, kad tas tiešām vēl turpinās, es nedomāju, ka būtu piemēroti tagad ļoti agresīvi īstenot šīs pārkāpuma procedūras, bet es arī uzskatu, ka tad, kad mēs uh, Eh, nonāksim pie punkta, kad, vairs, eh, kad nebūs iespējams risinājums, tad mums ir eh, kā komisijai jādara tas, kas mums ir jādara, jāievieš Eiropas likumdošanu, jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie instrumenti, lai panāktu mērķi. Rikē kungs jautāja par Brexit un iesaisti, ja mēs tiešām esam iesnieguši divus priekšlikumus par sagatavotību uz ko atsaucos arī iepriekš, un tas tiks skatīts koplāma procedūrā, un TRAN komiteja līdz ar to būs pilnībā iesaistīta. Protams, ka tas ir kaut kas uh, tāds, kur uh, laika nav daudz, zinot, uh, par ko šeit runa. Runājot par budžeta ierobežojumiem. Protams, ka ir daudz iespēju investēt infrastruktūrā. Eiropas Savienošanas instruments ir bijis uh, labs instruments, bet arī kohēzijas reģionālajie fondi un uh, instruments InvestEU un transports šeit ir arī daudz saņēmis, ja nemaldos 12% uh, no visu finansējumu ir transporta projektiem, bet tad ir arī šī te blending instruments un uh, CEF uh, labais ir tas, ka ir granti. Es uh, atbildu arī uz jautājumu par dzelzceļu un dzelzceļu infrastruktūru. Uh, Jā, protams, šie te trūkstošie savienojumi dzelzceļa infrastruktūrā fakts ir tāds, ka granti ir vajadzīgi, lai um, šos te sastrēgumu vietas, pārobežu šķērsojums un iztrūktošās uh, vietas um, uzlabotu, jo mums ir jānodrošina, lai tīkls kopumā strādātu. Un Krāmera kungs ļoti labi teica, ka uh, dzelzceļa tīklā ir uh, daļas, kurās nav investēts, un jūs šo jautājumu arī esat jau agrāk pacēls vairāk kārt. Jā, patiešām tā ir, bet eh, mēs arī par to neesam aizmirsuši. Arī mūsu diskusijās ar dalībvalstīm mēs par to visu laiku runājam, bet galu galā tā ir dalībvalstu izvēle, bet mēs arī sākām paraugieties, jums ir CEF instruments, jums ir iespēja izbūvēt šo trūkstošo dzelzceļa posmu, kāpēc jūs to nedarāt? Uh, Neskatoties uz piemēru, ko jūs minējāt, um, es to nepiesaistu nekam, bet es arī pats esmu dažkārt redzējis uh, ka šie e, iztrūkumi dažkārt tiek paturēti, lai nepieļautu konkurenci, un tāpēc mums vajadzētu rīkoties. Esam pat redzējuši gadījumu, kad dzelzceļš vienkārši tika likvidēts, lai novērstu to, ka vēl kāds jaunpienācais ienāks tirgu. Es domāju, ka tam ir jāmainās. Uh, Cita ceļa nav, mums ir jāpatur uh, spiediens, un jūs jautājāt par balto grāmatu. Godīgi sakot, uh, no galvas nezinu, cik esam sasnieguši un cik nē, bet es pie tā atgriezīšos, un pirms četriem gadiem, tad, kad bija novērtējums, vai tā uh, vēl ir derīga mērķiem, tad mēs novērtējām, ka tā ir, un baltā grāmata tiešām ir izturējis laika pārmaiņas. Nu jā, varbūt, ka tagad es uh, saku pārāk uh, daudz, bet es uzskatu, uh, ka nākamajai komisijai būtu pēdējais laiks pārskatīt šo te balto grāmatu, un tad viņiem būs jāizlem, vai šī baltā grāmata joprojām ir aktuāla vai nē. Bet ir svarīgi turpināt, veidot labu ietveru, kurā varam strādāt um, pie dažādiem transporta jautājumiem. Ololei, kungs, eh, es jums eh, devu eh, trīs minūtes, bet jūs runājāt trīs reiz ilgāk, desmit ar pus minūtes. Protams, es saprotu, kolēģiem bija daudz jautājumu. Es domāju, ka varbūt uz visām atbildēm, uz visiem jautājumiem jūs nepaspējat atbildēt. Katrā ziņā paldies, ka ieradāties, ka vienmēr esat gatavs atsaukties mūsu aicinājumam. Ololei, kungs. Thank you. Paldies par šo viedokļu apmaiņu.